So, colleagues, let's get started. The sooner the better. Kolēģi, sāksim. Jo ātrāk, jo labāk. Tēma ļoti svarīga, ļoti aktuāla. Un netērēsim lieki laiku. Informēšu jūs, ka atjauninātais Brexit pētījums, ko politikas nodaļa C ir sagatavojusi, pēc mūsu uzdevuma. Tagad šis pētījums ir pieejams uz galda pie zāles ieejas. Lūdzu, ņemiet, paņemiet savu kopiju. Ļoti labs dokuments, mm, kuru, uz kuru atsaukties. Tas ir ļoti labs pētījums. Tagad pievērsīsimies 21. darba kārtības punktam, lūgumrakstam 967 1418, 446 eh, un tad vēl daudzi citi. Tātad eh, arī 289, 307, 926 un 1182 par vienu un to pašu tēmu. Tagad gribētu iepazīstināt jūs ar Žaklīnu Kotarilu, eh, kas pārstāv pārsanta mēru, un Kristīni Jansenu, Bekskārdu Jensenu, jums katrai piecas minūtes, lūdzu. Atvainojos, pirms sāku sekretariāts apstiprināja, ka man ir piecas minūtes katrai peti, katram lūgumrakstam. Nē, ne katram lūgumrakstam, bet katram runātājam ir piecas minūtes.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 Labdien visiem! Paldies, ka uzaicinājuši mani iepazīstināt ar manu lūgumu rakstu par balsošanas tiesībām pienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo citās dalībvalstīs. Es arī runāju par Sentas mēra vietniece, Spānijā, un tur ir daudz britu iedzīvotāji, kurus ļoti nopietni skars uh, Brexits un likumi par Eiropas pilsonību. Viņi noteikti saskarsies ar neskaidrību samazinātiem ieņēmumiem. Mana ģimene nevarēja piedalīties referendumā, kas tieši ietekmēja mūsu dzīves, un mēs neesam vienīgie. Tie ir tūkstošiem britu pilsoņi, kurus skars Brexit. Man ir ļoti žēl, uh, ka Tagad esam šajā punktā sešus gadus kopš es iesniedzu savu lūgumu rakstu, arī Šindlera process ir uzsācis savu uh, procesu. Uh, saskaņā ar komisiju vēlēšana likuma ir nacionālā kompetence, ko mēs varam darīt. Pirmkārt, ir ļoti svarīgi atgādināt komisijai un deputātiem, ka pati komisija atzina šo problēmu 2010. gadā par atsaistīšanu, tika atbalstīta lūguma rakstā pamatojumi 2013. gada uzklausīšanā, un viņi atkārtoja šīs rekomendācijas arī pagājušajā gadā. Tas 2014. gadā un 2016. gada jūnijā tas tika apliecināts a, neilgi pirms paša referenduma. Tika veikta zināmas darbības, arī sazināšanās ar apvienotās karalistes valdību. Mēs domājam, ka tas tiktu atrisināts jau 2015. gadā, ka visiem Lielbritānijas pilsoņiem būs balstiesības visa mūža garumā, bet uh, nekas tika neatritas. Tā, ne, mēs nevarējām balsot ne referendumā, ne vispārējās vēlēšanās pēc tam. Apvienotā karaliste pieņēma politisku uh, lēmumu neiekļaut mūs referendumā. Uh, Mēs nevarējām pat piedalīties lēmumu pieņemšanā par tik svarīgu lēmumu. Es ceru, ka jūs sapratīsiet, kādēļ esmu tik skeptiski noskaņota, ka ierosinātie tiesību akti spēs situāciju uzlabot. Um, vēl joprojām netiek pieminēta iespēja piedalīties referendumā. Mēs arī nevarēsim piedalīties referendumā, ja tāds notiks par galīgo vienošanos. Situācija ir ļoti nestabila. Barņē kungs ir norādījis, ka mums vēl joprojām ir 20% neatrisinātu jautājumu, piemēram, īrijas robežas jautājums un citi laiks pamazām beidzas. Ir arī tiesas lēmums par uh, iespējamo uh, krāpšanos šajā pamešanas kampaņā par datu neatbilstošu izmantošanu, vēl joprojām ir iespējams, ka vienošanās netiks panākta. Mums arī tad nebūs nekādu garantiju par mūsu pilsoņu tiesībām. Tad pašlaik ir tikai šī izvēle, ka būs vai nu vienošanās, vai nebūs nekādas vienošanās. Es ceru, ka viņi nonāks pie uh, kāda atbilstoša risinājuma. Ceru, ka tas būs arī referendums par galīgo vienošanos. Mēs tieši izjutīsim Brexita sekas. Daudzi cilvēki aicina ievērot mūsu tiesības balsot. Š parlamentam uh, deputātiem būs balstiesības apstiprināt vai noraidīt uh, izstāšanās vienošanos. Ja ja notiks uh, agrīnas vēlēšanās, vai ja būs arī vēl viens referendums, būs uh, ļoti skumji, ja mums atkal nebūs iespēja piedalīties. Te nav runa tikai par Brexitu, tas skar arī Maltas, Īrijas, Dānijas, Kipras pilsoņus, kas arī bieži vien dzīvo ārpus savām dzimtajām zemēm. Arī pašām Eiropas citām valstīm ir Uh, dzīves vieta citās valstīs. Arī manis pašas bērni nevar balsot tās valsts vēlēšanās, kur viņi dzīvo, maksā nodokļus. Uh, Šo demokrātijas trūkumu arī komisija atzina kā nevēlamas sekas pārvietošanās brīvībai. Un jūrija atzinums uh, izklāstīja vairākus iespējamos risinājumus. Ja būtu piedalījušies uh, arī šie 4,5 miljonu britu, kas nedzīvo apvienotā karalistē, viņi būtu varējuši piedalīties referendumā, iespējams rezultāts būtu cits. Uh, Es uzskatu, ka jums ir reāls pilnvars. Esmu redzējusi lūgumrakstu komitejas atzinumus un rīcību, kas ir panākusi pozitīvu rezultātu. Uh, šī galīgā vienošanās, kas pat nepiemin uh, visu apvienotās karalistas pilsoņu balstiesības šajā procesā, uh, mēs arī tajā pašā laikā nevaram piedalīties mūsu dzīve, uh, dzīves vietas pašvaldību vēlēšanās. Uh, Spānijas iestādes nav mums pateikšas, kas sakos tālāk. Ar tik daudz neskaidrībām, kas saistīts ar Brexit jautājumu, šķiet, ka neviens to nezina. Šīs balstiesības ir viena no demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām. Daudz vēl cilvēku pasaulē par to cīnās un mirst. Un es nevaru iedomāties vēl nozīmīgākas tiesības, ko Eiropas parlaments varētu aizstāvēt, kā viņu pilsoņu tiesības balsot. Apvienotie karalistē mums nav kādu konstitucionālu tiesību par uh, balstiesības, balstiesībām. Lisabonas līgumā gan ir pilnīgi skaidrs Eiropas pilsonības tiesības. Tā skaitā arī tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Šķiet, ka šīs tiesības mēs riskējam tagad zaudēt. Ir jau ļoti iespējams, ka nekāda galīgā balsojuma tomēr nebūs. Pašlaik mēs vēl joprojām esam Eiropas Savienības pilsoņi, mums ir lūgumrakstu iesniegšanas tiesības. Uh, daļa no kopējā procesa būtu uh, balsošana par galīgo vienošanos un būtu tikai taisnīgi, ja visi apvienotās karalistes viedokļi varētu paust, vē, pilsoņi varētu paust savu viedokli. Es aicinu lūgumrakstu komiteju rīkoties ātri, lai garantētu mūsu šīs, mums šīs tiesības. Balstiesības ir skaidra nacionālā kompetence, bet Eiropas parlamentam ir tiesības aizstāvēt Lisabonas līgumā noteikto, un tajā ir teikts, ka katram pilsonim ir tiesības piedalīties Savienības demokrātiskajā dzīvē. Es aicinu vērsties pie apvienotās karalistes valdības tiesas, lai viņi atceltu likumu, kas paredz 15 gadu likumu, lai mums tiktu paredzēts arī tiesības piedalīties referendumā un vēlēšanās. Es gribētu, lai šis jautājums tiktu izrunāts arī parlamentā plenāra sesijā, kur tiktu runāts par uh, Eiropas Savienības pilsoņu balstiesībām. Ir jāpieņem jūsu pašu rekomendācijas, iespējams ir jāuzsāk arī pārkāpuma procedūras Un visbeidzot, ir jāprecizē Eiro, Eiropas Savienības un apvienotās karalistes pilsoņu tiesības, ja apvienotā karalists tiešām pametīs Eiropas Savienību. Paldies visiem, ka apmeklējat šodienas sanāksmi, piekritīsiet, ka tas ir aizgājis par tālu. Es domāju, ka jūsu iejaukšanās tagad ir izšķiroša, ka jūsu demokrātiskā balss izskanēs un ka miljoniem apdraudētu cilvēku apvienotajās Eiropas Savienībā, ka viņu tiesības tiks garantētas. Paldies! Thank you very much, Jacqueline, and thank you. Paldies un īpaši paldies, ka bijāt, nu, tik konsekventi. Šī ir trešā reize, kad jūs esat šeit, un mēs to augstvērtējam. Liels paldies! Došu vārdu Jensens kundzei. Lūdzu mikrofonu runātājai. Thank you very much. I'm not a politician, I'm a British. Paldies, neesmu politiķe, esmu Britu un Eiropas pilsone. Es jums pateicos par šo iespēju runāt. Eiropas kopiena un apvienotā karalīste ir vienojušās par to, ka viss svarīgākais ir pilsoņu tiesība aizsardzība pēc Brexit periodā. Un tas iekrāsoja uh, apvienotās karalīstes referendumu uh, ļoti lielā mērā. Un Brexit mani ietekmē eh, kā pilsoni, kas dzīvo ārpus apvienotās karalistes vēl vairāk, kā tos, kas paliek apvienotajā karalistē. Un tāpēc eh, es eh, domāju, ka manas tiesības būtu jāaizsargā, piešķirot man tiesības balsot referendumā. Uh, un eh, nesmu vairs nevienā no eh, apvienotās karalistes eh, vēlēšanām gabaliem, tā kā mm, paļaujos uz jūsu palīdzību. Man ir tādas pašas tiesības kā citiem apvienotās karalistes pilsoņiem balsot par lēmumu, kas saistīta ar ES. Taču izskatās, ka mēs esam dzīvojuši citādā Eiropas Savienības dalību valstī, kā visi citi, jo mēs eh, tikām izslēgti no svarīgākā lēmuma izlemšanas par uh, Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā. Un pat neskatoties uz to, ka šis uh, jautājums ir uh, izšķiroši svarīgs mums, mūsu ikdienas dzīvē, mm, visiem tiem, kas dzīvo citā valstī. Piemēram, ja es pazaudēju, es pazaudēšu savu pasi, jo uh, mainīsies konstitūcija un ievērojami ietekmēs to dzīvi, kur ir izslēgt no balsošanas procesa ja man ir jāpieņem tas, ka es esmu zaudējusi savas tiesības eh, balsot, jo esmu izmantojis savas tiesības dzīvot citā Eiropas Savienības dalību valstī. Nu, es tam nepiekrītu, bet ja man tas būtu jādara, tad. Uh, Eiropas eh, Savienības pilsoņiem, kas eh, nav, Eiropas, eh, kas nav apvienotās karalistas pilsoņi, viņiem vajadzēja piešķirt arī tiesības balsot Britu referendumā, jo viņi tur dzīvo un maksā nodokļus. Nu, bet Lielbritānijas parlaments, kas ir lietas balsot gan uh, Britu pilsoņiem, kas dzīvo ārpus Lielbritānijas, gan uh, citu valstu pilsoņu, kas dzīvo apvienotajā karalistē, vienkārši parādīja, ka ignorē tos cilvēkus, kas aktīvāk izmanto tās tiesības, kuras tiem piešķīrusi Lielbritānijas valdība un Eiropas Savienība. Apvienotās karalistes valdība ļoti bieži apgalvo, ka tās pieeja Lielbritānijai ir eh, tātad cilvēku gribas izpilde. Taču kā, rez, eh, kā var uzskatīt eh, referendumu rezultātu par cilvēku gribas izpausmu, ka tik daudziem cilvēkiem nebija iespējas balsot. Tādēļ man jums ir jautājums. Vai mēs arī neesam cilvēki? Tāda kā es ir 4,5 miljoni. Paldies, ka uzklausījāt. And thank you for traveling. Un paldies, ka tik ļoti tālu ceļojāt, lai mums paskaidrot uh, šos jautājumus. Faktiski mēs nevaram atbildēt šo jautājumu. Nu, tas fakts jau, ka jūs esat šeit, tā ir atbilde. Jums ir tas jāuzdod uh, apvienotās karalistas valdībai. Mēs esam šeit, lai aizstāvētu jūs tiesības, un tādēļ jūs esat šeit. Un tādēļ mēs šo lietu vispār skatām. Tā kā uh, dosim tagad vārdu komisijas pārstāvēja Similītas kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Lēst nosaka, ka Eiropas Savienības status ir uh, status, kas tiek noteikts papildus uh, pi nacionālajai pilsonībai. Un Eiropas Savienības pilsoņiem ir brīva izvēle uh, pārvietoties un dzīvot jebkurā vietā Eiropas eh, Savienībā, un to nosaka lēs 21. pāns un 45. pamatiesību eh, hartas pāns. Eiropas Savienības pilsonība arī dod Eiropas pilsoņiem tiesības balsot un kandidēt eh, vietējās un ES e parlamenta vēlēšanās tieši tādā pašā veidā, kā šīs tiesības bauda dalību valstu pilsoņi, taču šīs tiesības neatiec uz nacionālajām vēlēšanām. Saskaņā ar esošajiem ēs e līgumiem dalību valstis eh, var noteikt, kas drīkst piedalīties nacionālajās vēlēšanās. Dažas Eiropas Savienības eh, dalību valsts, eh, dalībvalstīm ir nosacījumi, kas Eh, nedod iespēju balsot eh, eh, nacionālajās vēlēšanās saviem pilsoņiem, kas dzīvo mm, noteikti laika periodu citā dalībvalstī, ko sauc par frančīzes procesu. Bet nav nevienas dalībvalsts, kurā ir vispārēja politika, uh, attiecībā uz pilsoņiem, um, kas no citām dalībvalstīm dzīvo viņu teritorijā, balsot nacionālajās vēlēšanās. Un līdz ar to rodas, mums ir daudz pilsoņi, kas nevar balsot nevienās nacionālajās vēlēšanās. Un komisija jau 2010. gadā savā pilsonības ziņojumā ir identificējuši šo problēmu par valsts tiesību liekšanu. Uh, Uh, tiem pilsoņiem, kuri ir izmantojuši savas brīvas pārvietošanās tiesības. Un komisija ir uzskā, uzsākusi diskusijas, lai izpētītu politiskās opcijas, kas varētu atrisināt šo situāciju, un ir lūgusi dalību valstis dalīties uh, savās pārdomās par to, kā ir iespējams rast kaut kādu nu, saprātīgu risinājumu šajā situācijā. Sakojot politiskajam dialogam, komisija pēc trīs gadiem, 2013. gadā, savā nākamajā pilsonības ziņojumā piedāvāja konstruktīvu veidu, kā e, ļaut konstruktīvā veidā pilsoņiem, kas dzīvo citās dalību valstīs, e, piekļūt e, vēlēšanām, respektīvi saglabāt tiesības piedalīties vēlēšanās savā izcelsmes valstī. Komisija 2014. gadā pieņem rekomendācijas par to, kā uh, risināt sekas par balstiesību zaudēšanu nacionālajās vēlēšanās. Un šajā rekomendācijā komisija ir aicinājusi attiecīgās dalībvalsts, ieskaitot apvienoto karalisti, ļaut uh, tiem pilsoņiem, kas izmantojuši brīvas pārvietošanās iespējas, saglabāt iespējas balsot nacionālajās vēlēšanās, ja uh, tie uzrāda uh, saglabātu interesi par līdzdalību politiskajā dzīvē savā valstī un uh, ir jāsaglabā viņu vietas vēlētāju sarakstos. Komisija uzskata, ka šī rekomendācija, kas attiecas uz noteiktām dalībvalstīm, rada tādu līdzsvarotu pieeju. Un kopš tā laika komisija ir uzraudzījusi situāciju dalībvalstīs uz kurām tas attiecas, un nestoties to, kas jau tika skaidrots 2016. gada jūnija lūgumrakstu komitejas sēdē. Eh, komis, komisija atgādināja, ka tas ir dalībvalstu uzdevums rast iespēju vēlētājiem piedalīties nacionālajās vēlēšanās. Un komisija atbalsta uzvedības maiņu, lai mainītu dalībvalstu negatīvo nostāju. Uh, Un tagad eh, lūdzu diskusijas ar kolēģiem. Čūdu pirmā. Paldies! Un paldies komisijai! Īpaši paldies abām lūgumrakstu iesniedzējām, kurš uzklausījām. Šie lūgumraksti, ko esmu atbalstījusi kopš tiku ievēlēta Eiropas parlamentā, uh, Un es cieši ticu, ka ja jūs esat demokrātisks cilvēks, tad jūs uzskatāt, ka uh, vēlēšana tiesības, uh, balsošanas, valsts tiesības ir līdzvērtīgas cilvēku pamatiesībām. Un fa faktiski mēs redzam, ka cilvēkiem tiek liekt šīs tiesības uh, Britu pilsoņiem, kas ir nodzīvojuši vairāk kā 15 gadus uh, citā dalībvalstī. Un tas ir demokrātijas pārkāpums un uh, tas nozīmē pamatiesību liekšanu. Es esmu to pārspriedus arī savā partijā, Leboristu partijā. Un uh, Man, man pat ir aizstāvējuši šo te ideju par to, ka cilvēks ir bijis prom 15 gadus, tad viņa sasaista ar citu valsti varbūt eh, ir daudz spēcīgāk kļūst nekā eh, saistība ar uh, apvienoto karalisti, bet tad, kad jūs paskatieties uz situāciju, ka cilvēki ir uh, pārvietojušies Eiropas Savienības ietvaros, izmantojot savas tiesības, kuras garantē mm, dalība Eiropas Savienībā, un pēc tam novērojuši, ka viņu politiskās tiesības tiek viņiem liektas, un mm, netiek ievērotas citās dalībvalstīs. valstīs Un faktiski iznāk, ka mums ir vesela cilvēku paudze, kas ir vispār zaudējuši savas pamattiesības izteikt uh, savu viedokli un piedalīties vēlēšanās. Tā kā tad, kad mēs aiziesim no šī parlamenta, nu, cerams, ka varbūt nākotnē mūs tomēr aizstās citi Britu uh, eh, EP eh, e locekļi, bet uh, Šī problēma jau nekur nepazudīs, jo ir piecas uh, eh, dalība valstis, kuras liedz balsošanas tiesības savas, eh, saviem valsts piedarīgiem, kas dzīvo citās valstīs. Un faktiski šīs, uh, šie lūgumraksti pārstāv šo te cilvēku tiesības piedalīties vēlēšanās. Un šis jautājums ir daudz plašāks nekā tikai konkrēti izklāstītais. Un šis te 15 gadu termiņš, kas tika izvilks dienas gaismā tieši Brexit sakarā, nu, faktiski e, tas tieši šā veidā Brexits visvairāk ietekmē tos cilvēkus, kas ir izvēlējušies dzīvot e, citās dalību valstis nekā tos, kas ir izvēlējušies palikt apvienotajā karalistē. Bet faktiski abas iedzīvotāju grupas, gan ES pilsoņi, apvienotajā karalistē, apvienotās karalistes pilsoņi Eiropas Savienībā, uh, Mm, cieš no šīs situācijas, un daudzi ir ārkārtīgi uztraukšies par to, kas tad īsti notiks tālāk. Uh, kādas būs sociālās, kā tiks ievērot sociālās un ekonomiskās tiesības tajā valstī, kurā nu, viņi ir izvēlējušies dzīvot. Bet mēs, kā parlaments, esam deklarējuši, ka cilvēku pamatiesības ir mūsu eh, prioritāte. Mēs esam teikuši, ka pilsoņu tiesības ir mūsu sarkanā līnija, noslēdzot līgumu par, galīgo līgumu par Brexit. Un jāsaka, ka, lai cik bēdīgi tas nebūtu, par politiskajām tiesībām nav nekādas runas tajā nolīguma projektā, kurš pašlaik ir parakstīts starp abām pusēm. Mums ir kaut kādas tiesības, kā Eiropas pilsoņiem, piedalīties vietējās vēlēšanās, dzīvojot citā es eh, dalībvalstī un balsot Eiropas parlamentu vēlēšanās, taču šīs tiesības arī pazudīs. Jo tas, ka tas tiek izsludināts par nacionālo kompetenci, tas graus mūsu tiesības realizēt uh, savas demokrātiskās tiesības. Un pēdējos gados uh, ir tiek atgādināts vairāk kārt, ka tam būs ļoti bēdīgi rezultāti. Un tādēļ es patiešām aicinātu ļoti nopietni attiekties pret šo lietu, bet laiks iet. Un oktobrī sarunām būtu jānoslēdz, un tādēļ situācija prasa nekavējošu risinājumu, un es aicinātu uzdot jautājumu mutiski komisijai plenāra sesijas formātā par to, kā ar politisko tiesību aizsardzību Brexit kontekstā un tā noteikšanu līguma tekstā. Mēs esam saņēmuši daudz lūgumu rakstu, un tas viss mums ļauj uzdot šo te mutisko jautājumu. Lai varētu risināt bažas, eh, tās bažas, ko pauduši iedzīvotāji, īpaši šis te uh, 15 gadu likums, privāto locekļu norma, bet e, Džeki jau minēja, ka likumdošanā nav nekā par referendumu un pastāv ar vien lielāka iespēja, ka attīstīsies noteikta, eh, noteikti procesi, tad, kad meli, kas bija apakšā eh, Brexit propagandai, atvērsies, un kad nākotnē kļūs redzamāks, kā tad izskatās šī vienošanās, un cilvēkiem arvien eh, vairāk gribēsies teikt savu vārdu par galīgo nolīgumu. Un tad cilvēki, kas um, tiek visvairāk ietekmēti, nevarēja neko ietekmēt. Un atkal šiem cilvēkiem kārt joreiz nebūs nekādas iespējas ietekmēt to, kas ietekmē viņu dzīves visvairāk. Un, ja jūs uzskatāt sevi par demokrātu, tas mums, protams, nedrīkst būt pieņemami. Un tādēļ mēs nevaram to vienkārši atmest malā, mēs nevaram vienkārši centies prasīt, lai kāds cits to uh, ved tālāk uz priekšu. Mums eh, tas ir jādara, mums ir jāskatās uz visu Eiropu, jo miljonu cilvēku atrodas šādā situācijā, mums ir jārunā viņu vārdā, jo mums tomēr ir kaut kāda ietekme, mums ir kaut kāda balss. Un mums ir jārakstā apvienotās karalists valdībai, prasot, lai tas tiek iekļauts izstāšanās eh, nolīgumā un jāprasa, lai Eiropas Savienības pilsoņiem un Britu pilsoņiem aizmēs tiktu garantētas viņu tiesības un tas ir jāpiemina arī plenāra sēdē. Jo šis ir laiks, kad beidzot kaut kas būtu jāsaka, ir palicis tikai gads līdz Eiropas vēlēšanām. Thank you, Jude. And I cannot think. Paldies, Džuda. Nevar iedomāties nevienu, kas būtu tik emocionāls, bet konkrēts vienlaicīgi. Uh, Jā, varbūt jūsu vecmāmiņa vienīgi, kas nāca klajā ar lielisku paziņojumu uzreiz pēc Brexit. To es nekad neaizmirsīšu. Ja neesat to redzējuši, lūdzu iepazīstieties ar to, tas ir tiešām tā vērts. Un tagad atpakaļ pie runātāju saraksta. Anģela. No, ya después de lo que ha dicho Youth, creo que... Pēc tā, kas jau ir teikts, nav mums daudz ko piebilst, jo viss bija diezgan skaidrs. Nu, turklāt, es domāju, mums te ir arī ietekmes novērtējums, ko, kas ir izstrādāts, un tur arī skaidri norādīts, ka tiesības pilsoņiem ir jānodrošina arī uz veselību, uz Mm, politisko aktivitāti. Un nu, es domāju, ka šis, šie lūgumraksti mums ir, kas atbalsta cilvēku ģimeņu tiesības. Viens no pamattiesībām ir uh, līdz ar to arī balsošanas tiesības. Tas attiecas tikpat uh, daudz kā uz apvienotās karalistes uh, pilsoņiem, bet arī Spānijā divi miljoni cilvēku nevarēja nobalsot pēdējās vispārīgās vēlēšanās, tāpēc, ka viņi neatradās Spānijā. Uh, Un mēs arī atbalstam pieņemam šo lūgumu rakstu, jo tā doma jau ir tā pati. Nevar būt tā, ka institūcija, kas sevi pozicionē kā demokrātisku un atbalsta brīvu pārvietošanos, nevar pieļaut to, ka tā kā ir iespēja izmantot šo brīvo pārvietošanos, beigās nevar īstenot savas tiesības tās dēļ. Uh, Un um, tas ir arī tas, ko mēs mēģinām šeit darīt. Es pilnībā piekrītu arī Džudijas teiktajam, un es uh, arī viņ, atbalstu viņas um, lūgumus. Thank you, Mr. Terika. Paldies, Terika Brāsa kungs. Thank you, Chair. Thank you. <clears throat> well, I support completely. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā atbalstu lūgumu raksta iesniedzēju teikto. priekšsēdētāji, jūs mūsu vārdā teicāt, ka jūs augsti vērtējat, ka mūsu pirmā lūguma raksta iesniedzēja ir šeit jau trešo reizi, bet jau tas fakts vien, ka viņai te ir bijis jānāk trīs reizes, nav īpaši jauks. Tas neparāda mūs īsti labā gaismā. Viņai ir jāuzstāj un jāuzstāj, bet viņa. Uh, nepanāk to, ko viņa grib, kas arī ir labi un pamatoti. Demokrātija, kā jūs zināt, nav tikai balsošana. Daudzās valstīs, diemžēl, demokrātija ir reducēta tikai uz balstiesībām. Jā, jūs varat tikai balsot, bet netiek runāts par dalību vai ko citu. Tomēr balsošana ir uh, jebkurā gadījumā ļoti būtiska demokrātijas daļa, tādēļ ir šokējoši un uztraucoši redzēt pašreizējo situāciju. Jā, es, kā jau es arī teicāt, un arī citi teica, es atbalstītu to, ka Eiropas Savienībā vajadzētu vērsties pie apvienotās karalistes. Mums vajadzētu lūgt komisijai uzņemties proaktīvāku lomu un klātbūtni dažādos jautājumos, bet mums vajadzētu vērsties pie apvienotās karalistes un aicināt, lai balstiesības tiktu iekļautas galīgajā vienošanā. Tas ir īstais laika, kad mēs to varam darīt, bet daudz vairs gaidīt nevaram, jo tuvāko mēnešu laikā tiek sagaidīta saruna noslēgšanās, bet balstiesība jautājums ļoti svarīgs. Mums ir divas vērtības, divas tiesības. Tātad pārvietošanās brīvība un balstiesības. Neviena no šīm tiesībām nevarētu nonākt pretrunā ar otru. Mums ir jāaptver abas šīs tiesības, ir jābūt gan pārvietošanās brīvībai, gan tiesībām balsot. Ne, šāda tiesību konkurēšana savstarpēja uh, mazinā uh, vispārējās tiesības. Es domāju, ka tādas uh, izvērtēšanas nevajadzētu būt. Pilnīgi, jābūt pilnīgai tiesību ievērošanai. Tad jā, saka priekšstādātāji, pilnīgi skaidrība, vai tiesības tiek ievērotas vai nē. Nekā, nekādu kompromisu nav. Uh, runātājs. Jā, ir jāievēro visas tiesības, pats, ja šīs tiesības ir uh, atšķirīgas. Tānaka kungs, priekš jūs redzēt komitejā vārds jums. Paldies, arī es vēlējos paust atbalstu lūguma rakstu iesniedzējiem, un es arī uzņemties uh, daļu no goda. Es biju tas, kurš pirms sešiem mēnešiem Giem Ferhofštatam ierosināja to, ka Eiropas pilsoņu tiesības uh, saglabāt savas vietējās un reģionālās balstiesības, lai tās tiktu saglabātas, lai tās tiktu iekļauts mūsu rezolūcijā pagājušā gada beigās. Diemžēl šis priekšlikums netika ņemts vērā. Es neko, es neaizstāvu vienotās karalists valdību, parasti sarunās par Brexit es būtu gribējis palikt, bet apvienotā karalists valdība bija gatava to darīt, jā, jo īpaši ir runa par uh, um, apvienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo uh, Eiropas Savienībā pēc Brexita. Par šo jautājumu viņi bija gatavi runāt arī pirmajā sarunu fāzē, bet, diemžēl, atlikušās 27 valstis nevarējās vienoties par uh, vienotu nostāju, un tad viņi tā klusi atteicās no šīs tēmas otrajā fāzē. Un man, varu pavisam atklāt pateikt, man ir personīga interese uh, ļoti liela manas ģimenes daļa, manas divas māsas, māte, tēvocis. Uh, viņi, neviens no viņiem nevarēja piedalīties Brexit referendumā. Jā, tā jau bija daļa no konservatīvo partijas manifesta, manas partijas manifesta, ka viņi gribēja mainīt likumu. Un arguments, kas tika izmantots, lai šo priekšlikumu noraidītu, bija tas, ka nepietiek laika līdz Brexit referendumam. Tā gan nebija patiesība. Uh, ja referendums uh, tad, tad uh, tiek sagatavots noteikta laikā, tāpat kā vispārējās vēlēšanas, redzat, ka nekādu lielu atšķirību nav. Tad arī, piemēram, Gibraltāra iedzīvotājiem, visiem 30 tūkstošiem iedzīvotāji pirmo reizi tika piešķirta iespēja balsot apvienotās karalistes referendumā. Jā, referents tika atvērts un paplašināts Gibraltāra iedzīvotājiem, bet tas nebija iespējams Britu pilsoņiem, kas dzīvo ārvalstīs vairāk kā 15 gadus. Uh, Un ja valdība ir nobežījusies, zinu, ka Leiboristu partija vienmēr ir bijis nobežījusies par šādu dalības iespējas paplašināšanu, viņi badījās, ka drīzāk ka tiktu balsojums vērsts vairāk centriski labējā virzienā, ne centrāli, centrāli kreisajā virzienā. Uh, Un tad mēs varam izmantot uh, Jaunzēlandes piemēru. Ja pametat Jaunzēlandi uz noteiktu laiku, tad pēdējo trīs gadu laikā ir jāapmeklē valsts pēdējo trīs gadu laikā vismaz divas reizes, un tad cilvēks var reģistrēties un uh, piedalīties vispārējās vēlēšanās es noteikti domāju, ka varēja atrast kādu radošu risinājumu, lai ļautu visiem Lielbritānijas pilsoņiem, jo īpaši tiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, uh, un kuru tiesības tika atņemtas Brexit rezultātā. Un Lielbritānijā šis <clears throat> likums ir viens no visdīvainākajiem pierā, piemēriem pasaulē. Ja kiprietis, kas zaudēja savas tiesības balsot Kiprā, viņš ierodas apvienotajā karalistē, viņš var piedalīties mūsu vispārējās vēlēšanās, ja viņi ir daļa no uh, sadraudzības. Jā. Uh, Bet es to pašu varētu runāt arī par Ruandu vai Mozambiku, kuriem nav pat eh, vēsturiskas saiknes ar apvienoto karalisti. Arī viņiem bija tiesība balsot uh, referendumā dzīvojot uh, Lielbritānijā. Jā, tas ir netaisnīgi, tas arī ir stadusmojis cilvēkus, un es varu runāt pavisam atklāti. Viens no iemesliem, kādēļ valdība ir ļoti nobežījusies par šo balstiesību paplašināšanu Eiropas Savienības pilsoņiem arī, jo īpaši referendumos, tas ir tādēļ, ka Skotiem, ja kādreiz notiktu referendums par Skotijas neatkarību, un ja šādā gadījumā Eiropas Savienības pilsoņi tiktu iesaistīti šajā referendumā, viņi būtu ļoti uztraukušies par iespējamo rezultātu, jo ļoti iespējams, ka visi balsotu par šādu neatkarību. Uh, Ziemeļīrijā šie Eiropas Savienības pilsoņi balsoja par noteiktu kandidātu vēlēšanās gandrīz vienbalsīgi. Tad pastāv ļoti daudz nervozitātes par iespējamām tālākām sakām, ne tikai par iespējamām nākamām vispārējām vēlēšanām. Valdība ir uztraukusies par referendumiem, par citām apvienotās karalistas daļām, kas varētu tikt apdraudētas pēc Brexit. Uh, tas ir ļoti sarežģīts stāsts, bet, protams, runājot tīri par taisnīgumu, ir šokējoši, ka e, apvienotās karalistes pilsoņi ir zaudējuši savas tiesības e, piedalīties referendumā. Paldies, Tanaka kungs. Un tagad Marcelēsī kungs. Presi. Paldies, priekšsādātāji, un liels paldies, īpaši paldies lūgumrakstu iesniedzējām, kas arī šodien varēja mums sniegt skaidrojumus. Šodien mēs tieši runājam par uh, balstiesībām, par politiskajām tiesībām. Tas ir eh, pamattiesības, par kurām runājam demokrātijām. Tas ir principiāls jautājums, tas ir demokrātijas jautājums un par Eiropas demokrātijas kvalitāti. Jo šodien man ir absolūti nesaprotami, kā cilvēki, eh, kas Eiropas Savienībā dzīvo, bet dzīvo citā dalībvalstī, nevar piedalīties eh, nacionālajās uh, vēlēšanās, to starp arī reģionālajā līmenī. Un tad vajadzētu man paskaidrot, paskaidrot man, ka Žaklina Koterī, piemēram, var būt darboties pašvaldībā, bet nevar būt deputāte. Kā tas ir iespējams? Lūdzu, paskaidrojiet man, jo es varu būt Spānijas e, deputāts Eiropā, bet es nevaru būt e, deputāts Spānijā. Nu, tad e, lūdzu, paskaidrojiet mums Eiropas parlamentā vajadzētu to atgādināti. Mēs vēlamies tā, lai balstiecības būtu visiem cilvēkiem, kas dzīvo eh, kādā no Eiropas Savienības dalību valstīm, jebkurā vienkārši ka šis cilvēks tur uzturas, un tas tā ir pamattiesība, tam mums ir jāpieprasa, bet ir vēl sliktāka situācija. Ir cilvēki, piemēram, apvienotie karalistē, Kiprā, Dānijā, Īrijā, Maltā, uh, vēl eh, vairāk zaudē iespējas balsot savā pašā valstī. Tātad viņi mm, nevar balsot ne savā izcelsmes valstī, nedz arī valstī, kurā viņi uzturās. Tātad šie cilvēki pat ne, savā veidā neeksistē. Un tad eh, mums tas ir eh, jāpaskaidro un jārisina Eiropas parlamentā, ja mēs ticam demokrātiskā Eiropas Savienībā. Un apvienotās karalistes gadījumā, nu šeit vairāk kā viens miljons. Uh, cilvēku zaudēja tiesības lemt par eh, vienu no svarīgākajiem savas dzīves lēmumiem. Un tad nu, ir tiešām jājautā, vai uh, Eh, pieņemtais eh, lēmums apvienotajā karalistē maz ir leģitīms, ņemot vērā to, cik daudz cilvēku tika izslēgti no balsojuma referendumā. Nu, es godīgi sakot par to šaubos, bet es ceru, ka vismaz nākamajā referendumā šie cilvēki varēs piedalīties balsošanā. Es pievienojos tam, kas jau tika teikts, un prasīšu vairākas lietas. Vispirms, ja runājam par balsošanas tiesībām nacionālajās vēlēšanās, nu, tad eh, šeit no komitejas mēs varam nosūtīt vēstuli, lai prasītu gribētu mm, to, lai tiktu izveidot kopīgi kritēriji. Mm, Bulgārijas prezidentūrai mm, padomēt, mēs varam nosūtīt to arī pastāvīgajām pārstāvniecībām. Ir ļoti svarīgi, lai viņi būtu lietas kursā par problēmu un to atrisināt beidzot. Un visbeidzot pievienojos arī mutiskajam jautājumam, kas tika uzdots komisijai Eh, par eh, šiem trešo valstu piedarīgajiem un arī nosūtīt apvienotās karalistes valdībai vēstuli un visbeidzot arī Mišelam Barņē, tā lai mm, būtu tiešām skaidra šī pozīcija, eh, kas vītos cauri pārunās ar apvienoto karalisti. Lielas paldies visiem, lielas paldies lūgumrakstiem sniedzējiem. Te ir jautājums tīri par pašu demokrātiju kā tādu. Now... Paldies! Tagad mums ir atlicis pavisam maz laika Es došu vārdu Stīlers kundzei. Lūdzu, izsakieties ļoti īsi, jo pie mums ierodas nākamie lūgumrakstu iesniedzēji. Jā, ļoti necienīgi nepieturēties pie laika grafiku. Jā, pavisam īsi es varu tikai paust atbalstu kolēģi teiktiem, arī lūgumrakstiesniedzējiem. Paldies, ka esat šeit, un Čārlis jau arī pieminēja to, ko es gribēju teikt. Jā, Skotijas referenduma gadījumā Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības balsot. Kādēļ ir šādas atšķirības balstiesību piešķiršanā? Es gribētu paust savu atbalstu tam, ka šis jautājums tiktu izdiskutēts plašāk. Uh, Eh, šis ir izšķirošs brīdis, ārkārtīgi svarīgs. Šis, protams, ir arī emocionāls jautājums. Es piedzimu 73. gadā, es zaudēšu savu Eiropas identitāti. Eh, jā, ir kaut kādu iemeslu dēļ, tagad tā tiek apšaubīta. Tagad ir īstais laiks rīkoties. Paldies! Džeklīna, tagad uh, vārds jums un arī Kristīnai pavisam īsiem komentāram. Varbūt ir kaut kas jauns, ko piebilst, jo man šķiet, ka nu jau gandrīz viss ir ticis pateikts. Jā, vairāk kārt šīs vizītes laikā parlamentā dzirdēju, ka uh, ir tāds uh, Brexita noguruma pazīmes, ka ir ļoti grūti saglabāt uh, koncentrēšanos uz Brexit, ka ir tik daudz citu jautājumu. Es gribētu turpināt parlamentu saglabāt šo fokusu, lai mēs spētu saglabāt savas tiesības līdz pat pašām beigām. Mēs vēl joprojām esam Eiropas Savienības pilsoņi, un mums ir visas mūsu tiesības. Es ceru, ka mēs tās nezaudēsim. Uh, man, uh, ļoti iepriecināja deputātu komentāri. Paldies, ka šodien ieradāties, jo īpaši dzūdzes uh, teiktais, tas arī ļoti labi atspoguļoja Brexit emocionālo un praktisko ietekmi. Es ceru, ka parlaments darīs visu, kas tā spēkos šajā jautājumā, kas ir saistīts tikai ar Brexit, bet ar uh, visu demokrātisko procesu Eiropas Savienībā. Paldies! Kristīna! man nav daudz ko piebilst. Tikai tas, ka ir lieliski, ka kāds beidzot mani uzklausīja. Jo mani neviens neuzklausīja referendumā. Priekšsēdētāja, man ir brīži, kad esmu ļoti priecīga būt šīs komitejas priekšsēdētāja. Dažkārt tas ir ārkārtīgi grūti, bet tas ir vienmēr svarīgi. Uh, bet uh, šis ir tāds brīdis, kad esmu ļoti lepna. Mūsu komiteja ir tilts starp pilsoņiem un valdībām un otrādāk. Mums ir jādara visu, kas mūsu spēkos, lai novērstu šo plaisu, kas ir mūsu priekšā, tik acīm redzami. Un tad mans secinājums par to, ko darīsim šajā jautājumā. Pārreiz. Tātad ir pieejams jaunā, jaunais pētījums, paņemiet savu kopiju pirms pametat zāli. Protams, lūgumraksti tiks saglabāti atvērti, un mēs viņus varētu nosūtīt Brexit vadības komitejai, lai tie tiktu ņemti vērā notiekošajās sarunās. Un arī, tad, kad tiks sagatavota nākamā rezolūcija, tos var izmantot, lūgumrakstus var izmantot. Tāpat arī var tikt, tiks nosūtīta vēstule apvienotās karalists valdībai Mišelam Barnijē un varbūt arī prezidentūrai. Kāds jau norādīja, ka ir piecas dalība, da, dalībvalstis, kas to dara. Tātad mums ir jānodrošina tās, ka balstiesības tiks iekļautas galīgās vienošanās ietvarā. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai tā notiktu. Kā jau jūs zināt, tad uh, Mišelam Barņē nav atļauts, vai ir tāda vienošanās, ka viņš nenāks uz komiteju sanāksmēm, bet uh, man neviens neliedz ar viņu runāt, to es tad darīju, kurā gadījumā un daru to bieži. Ja, ja dosies man mandātu atstāstīt viņam šo diskusiju mūsu nākamās tikšanās laikā, es labprāt to darīšu, redzu kolēģi māja ar galvu. Un jārunājam par mutisko jautājumu. Šobrīd mēs nevaram pieņemt lēmumu, tā ir ļoti laba ideja, bet, kā jau zināt, tad šo lēmumu pieņem koordinātori. Uh, Ko jūs varat darīt? Jūs varat vērsties pie sava koordinātora politiskajā grupā un pārliecinieties, lai jautājums tiktu pacelts nākamajā koordinātoru sanāksmē. Un tad mēs būsim priecīgi par to vēlreiz runāt. Ja tāda ir komitejas vēlme. Esmu arī šeit, lai komitejas vārdā teiktu paldies visiem, kas ir uh, tik tālu ceļojuši, lai nākt klajā ar savu paziņojumu, pat vēl skaidrāk, kā iepriekšējās reizes dažkārt savus vēstījumus ir jāatkārto, bet jūs zināt, ka jūs strādājat laba mērķa vārdā, un es ceru, ka beigās uh, būsiet arī uzvarētāji. Cerēsim. Paldies par ierašanos, un lai veiksmīgs un drošs māju ceļš. Tagad. Turpināsim ar nākamo punktu. Darba seminārs par Latvijas un Igaunijas rezidentu nepilsoņu politiskajām un vēlēšanu tiesībām. Šo semināru organizē politikas departaments C šīs komitejas vārdā. Un es gribētu sākt nekavējoties, esam nedaudz iekavējušies. Kolēģi, runātāji un dalībnieki Man ir liels prieks un gods uh, sveikt jūs visus šajā darba seminārā, ko organizējas politikas departaments pēc uh, komitejas lūguma. Tehniska informācija. Ir pieejams tulkojums visās 24 oficiālajās valodās ar dažiem izņēmumiem - čehu, horvātu, somu, lietuviešu, portugāļu, slovāku un slovēņu valodas nav pieejamas šodienas sanāksmēm. Lūdzu atcerieties, ka šis seminārs tiek pārraidīts tiešraidē un atcerieties, ka arī runātāju komentāri tiks ierakstīti. Gribētu arī atgādināt, ka seminārs mums sniedz iespēju uzklausīt ekspertus, lai dzirdētu viņu viedokļus par Latvijas un Igaunijas pilsonības situāciju. Šobrīd mēs nepaspriedīsim atsevišķus lūgumrakstus, mēs arī nepieņemsim lēmumus par lūgumrakstiem. 747 lūguma raksts no 2016. gada par vēlēšanu tiesībām Latvijas un Igaunijas rezidentiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi. Diskusijas par šo lūgumu rakstu notiks uzreiz pēc semināra, ne semināra laikā. Eksperti šodien mums prezentēs trīs dokumentus par politiskajām un vēlēšanu tiesībām, tā saucamajiem rezidentiem nepilsoņiem. Uh, Latvijā un Igaunijā. Šīs valstis ir ievietojušas juridiskus statusus, nepilsoņa status uh, Latvijā un nenoteikta pilsonība Igaunijā. Tie ir unikāli statusi Eiropas Savienībā. Tādēļ pilsonība ir kļuvusi par ļoti emocionālu un strīdīgu jautājumu šajās valstīs. Un šī semināra mērķis ir izskaidrot fona informāciju, kontekstu Uh, un arī paskaidrot Latvijas un Igaunijas pilsonības jēdzienu, koncentrējoties uz pašreizējo situāciju par nepilsoņu rezidentu politiskajām un vēlēšanu tiesībām Latvijā un Igaunijā, ņemot vērā vēsturiskās, socioloģisko un juridisko perspektīvu. Cerams, ka šis seminārs ļaus mums labāk saprast arī uh, lūguma raksta 0747 no 2016. gada plašāko kontekstu, ko es jau pieminēju. Šis lūguma raksts ir iesniegts lūguma rakstu komitejā. Bet, kā jau es teicu, tad diskusija par šo lūguma rakstu sāksies uzreiz pēc semināra. Un tagad man ir prieks dot vārdu Suzanai Tonsmanai, kas ir zinātnisko projektu uh, menedžera Cīrihas universitātē. Tonsmans kundze uh, mums prezentēs naturalizācijas un pilsonības situāciju Latvijā un Igaunijā. Man ir uh, liels uh, prieks un gods jūs sveikt mūsu komitejā, un tagad jums ir vārds uz 20 minūtēm. Okay. Okay. Great. Thank you very much. Um... Lielas paldies priekšsēdētāji, paldies par iepazīstināšanu un arī uzaicinājumu piedalīties šajā seminārā. Es to ļoti augstu vērtēju. Liels paldies par ieguldītajiem pūliņiem un enerģiju šī pasākuma organizēšana. Esmu Vācijā dzīvoju Šveicē, tā nav Eiropas Savienības dalība valsts, bet eh, Eiropas eh, ideja man ir ļoti tuvu sirdī un esmu ļoti pagodināta būt šeit. Tātad, kādas idejas es vēlos prezentēt. Es runāšu par četrām galvenajām tēmām. Four, uh, points, citizenship... Centīšos atbildēt šādiem jautājumiem. Kāpēc pilsonība ir svarīga? Tad pievērsīšos pilsonības vēsturei Latvijā un Igaunijai, iepazīstināšu ar skaitļiem. Runāšu par to, kāpēc naturalizācija norit visai lēni Varam uh, diskutēt par to, vai tas ir pārsteidzoši vai nē. Un visbeidzot, kam būtu jāuzņemās iniciatīva pilsonības jomā? Un kāpēc vispār par to satraukties? Ir ļoti plaša uh, bibliogrāfija par politisko uh, Mm, teoriju, socioloģiju, vēsturi šajā jomā. Pilsonība ir ārkārtīgi svarīga, tāpēc, ka tā ir sasaistīta ar demokrātiju, tā tiek uzskatīta par demokrātijas divīni, jo eh, nav demokrātijas bez pilsoņiem. Ir ļoti zināms jēdziens par to, ka pilsonība saistās eh, ar tiesībām uz tiesībām. Tas ir ļoti zināms jēdziens. Uh, pirms ir iespējams izbaudīt kādas tiesības, nepieciešama pilsonība. Tā nāk pirms eh, citu tiesību mm, iespējām. Tātad visu pirms eh, skatāmies uz tiesībām kā šo centru, kā šo pamatu. Vēlētos piedāvāt arī mm, citu eh, cilvēku mm, piedāvāto definīciju par to, ka pilsonība ir kā tāds kopums ar tiesībām, praksēm, pienākumiem. Visa zināmākais ir uh, iespēja balsot, piedalīties vēlēšanās, referendumos, piekļūt sociālajām tiesībām vairākos eh, gadījumos, apstākļos, ne visos, bet nereti eh, tieši ir vienkāršāk pateicoties pilsonībai. Vēl viena lieta. Eh, būt par pilsonu nozīmē piederības sajūtu, mm, būt piederīgam kādai grupai, kādai vietai. Tas nozīmē to, ka pilsoņiem ir savstarpējās attiecības. Tas nozīmē būt daļai no kādas grupas un būt ar kopīgām raksturiezīmēm. Bija definīcija par to, ka nācijas ir, ir šīs mm, kopīgās kopienas, par kurām mēs tā domājam nu, par kurām mēs tādus uzskatām. Tātad ļoti svarīgi, lai būtu šī kopīgā vēsture, šis skatījums, un mm, šis vēstures elements arī ir atzināms uh, grūtības, kam pievērsīsimies. Un tad vēl ir arī praktiskās lietas, kuras mēs darām kā pilsoņi. Dažas no tiesībām, piemēram, saistās ar balsošanu, to var arī uzskatīt par praksi, par lietām, kuras mēs darām kā pilsoņi. Tāpat arī pakļaušanās likumam var tikt uzskatīts par pienākumu vai praksi, tātad šie pienākumi uh, ir eh, pēdējā daļa šajā eh, kopumā. Nu, viens no pienākumiem var būt arī militārais dienests. Parasti gan tas tiek attiecināts tikai uz vīriešiem un noteiktājiem vecuma grupai. Un, Tāpat arī nodokļi, mm, kaut arī mm, nevienmēr nepieciešams būt pilsoņiem, lai maksātu nodokļus. Tāpat arī lojalitāte kā pilsonim jums ir eh, pienākums būt lojālam savā valstī. Un to jūs varat sakt arī par patriotismu. Uh, Tātad mm, par šiem terminiem, jēdzieniem gan vēl var debatēt, ko nozīmē lojalitāte. E, tātad mm, es vēlētos ierosināt to, ka pilsonība aptver visas šīs idejas, un mm, tas ir dinamisks, tādā ziņā, ka mums nav arī problēma pieņemt to, ka pilsoņiem nav e, pieejamas visas idejas, un šo, šādu konceptu mēs neapstrīdam. Tas varbūt ir acīm redzam, bet vērts to pieminēt, ka pilsonība mainās dzīves gaitā prakses mainās, kā mēs iesaistāmies eh, šajā sabiedriskajā dzīvē, mums kļūstot vecākiem. Šie četri jēdzieni veido savā veidā pilsonību, tomēr ir vēl viens aspekts, kas ir jāpiemin šajā kontekstā, eh, proti iekļaušana un izslēgšana, jo šajā konceptā ir uh, doma, kas eh, tomēr parāda šo iekļaušanu, izslēgšanu. Tad nu, pilsonība ir instruments, kas var novest pie šīs izslēgšanas. Un pilsonība ir eh, cieši saistīta ar demokrātiju, to jau pieminēju, tā ir, mm, tas ir piederības mm, elements mm, šai pilsonībai. Vēl viena lieta, kas saistās pilsonību, ir eh, pilsonība kā līgums, vienošanās starp cilvēku un valsti. Un, tas tiek aprakstīts kā kaut kas nepilnīgi aprakstīts un kas var arī mainīties. Tas nozīmē, ka mm, te ir partneri attiecībās, valsts un cilvēks. Tas nozīmē, ka par to var diskutēt, ko nozīmē pilsonība un mm, kā tā izpaužās. Un pie šiem iedzieniem mēs vēl atgriezīsimies eh, Latvijas un Igaunijas gadījumā, jo es domāju, ka tie visi mm, ir svarīgi, lai labāk saprastu eh, tās politikas, kas uh, ir šobrīd spēkā un kas ir bijušas spēkā pēdējos mm, uh, gadus. Tad kāpēc pilsonība ir svarīga? Individiem tas uh, nozīmē iekļaušanu, mm, to, ka viņi tiek ņemti vērā, ka viņi var mm, piedalīties lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē cilvēkus. Un valstī pilsonība ir svarīga, jo tas ir instruments, caur kuru tā var iekļaut vai izslēgt cilvēkus. Uh, nu, tad mēs būsim to jā, sapratuši, ka tas ir svarīgs koncepts, ne tikai kaut kas tīri teorētisks prātā, bet arī kaut kas, kas parādās praksē. Un, un ja parau, paraugāmies uz pilsonības fonu un kontekstu Latvijā un Igaunijā, tad nu, varbūt visi to nezinās. Bet Latvija un Igaunija bija padomju uh, republikas. Eh, viņām bija īsts neatkarības periods no 1918. līdz 1940. gadam. Eh, tas eh, atstāja ietekmi pat šodien. Pēc tam, kad Padomju Savienība sabruka Latviju un Igauniju atjaunoja savu neatkarību un atjaunoja nevis uh, ieviesa šo pilsonību. Tie, kas bija pilsoņi, attiecībā uz pilsoņiem, kas bija 1940. gadā, viņi varēja kļūt par šīs atjaunotās neatkarīgās Latvijas valsts pilsoņiem. Tieši tas pats attiec arī uz Igauniju. Bet eh, padomju laikos iedzīvotāju sastāvs izmainījās. Esmu arī mm, izveidojusi divus uh, grafikus, šīs tabulas, es ceru, ka varat saskatīt mm, šos datus. Tīri demografiskais sastāvs te ir redzēms Latvijā. Pēc uh, etniskās piedarības ļoti skaidri ir saskatāms tas, ka ir izmaiņas 1935. Uh, gadā un 1989. Uh, konteksts arī spēlē savu lomu. Bet eh, redzat, ka Latviešu, latviešu iedzīvotāju skaits ir drastiski samazinājies 1989. gadā par eh, uz pie, līdz 52%. Nu, katrā ziņā redzat, ka šīs iedzīvotāju sastāvs ir mainījies. Un ko tad mēs te vēl redzam? Šīs valstis, tāpat kā cits, nekad etniski nav bijušas viendabīgas, kā varbūt ir bijis tāds mīts, ka tas tā savulaik ir bijis, bet uh, nē. 1991. gadā mm, eh, Padomju Savienība sabrūk. Tas nozīmē, ka arī nav Padomju Savienības pilsonības. Un ko tad valsts dara? Tas ir visai sarežģīts jautājums, kas, uz kuru jāatbild valstī. Uh, Jo parasti valsts zina, kas ir tās pilsoņi, ir eh, parasti arī tradīcija, bet ja ir pārāvums, kā rīkoties, daudzas postpadomju valstis pieņēma nulle iespēju politiku, tas nozīmē, ka eh, visi, kas bija rezidenti, arī kļuva par pilsoņiem. Latvijas un Igaunijas gadījumā bija lēmums Mm, atjaunot, valsts atjaunot pilsonību un sekas mm, mm, izpaudās uz cilvēkiem, kas 67, 88 gados pārcēlās uz Baltijas valstīm un arī uz viņu bērniem. Un daudz cilvēki līdz ar to nevarēja prasīt pilsonību. Bija juridiskais vakums, kas bija tāds tīri specifisks Mm, tādā pasaulē, kurā mm, dzīve nereti tiek uh, organizēta starp šo pilsonības tēmu. 1905. gadā ir uh, izveidots šis juridiskā sasaiste ar valsti, kas parasti nodrošina pilsonību. Nu, Latvijas gadījumā tas bija nepilsoņu status, un Igaunijā bija šis nenoteiktā pilsoņa status. Un, kā jau es teicu, pilsonība saistās ar iekļaušanu un izslēgšanu, un šeit Mm, ir šis instruments. Te pilsonība tika izmantot, lai iekļautu dažus cilvēkus un izslēgtu arī atkal citus. Tāpat 90. Mm, gadu sākums bija ne, neskaidrs mm, laiks, nebija skaidrības, kas notiks Latviju un Igaunija pēc tam piedā, pievienosies eh, Eiropas Savienībai, bet 1992. gadā tas nebija tik skaidrs, kas notiks 2004. gadā. Bet nu, tad nu, šis status tika ieviests, un, un te jūs arī varat redzēt, ka sākumā Latvijā bija gandrīz 30% nepilsoņu tātad mm, mm, nedaudz mazāk par 30% un aptuveni 40% Igaunijā nepilsoņi. Paraugāties uz šiem skaitļiem gadā, kad valsts pievienojās Eiropas Savienībā, nu, joprojām procents bija diezgan augsts, Latvijā vairāk kā 20% un mazāk, kā, mazāk Igaunijā. Tā tad situācija ir visai specifiska, tīri juridiski raugoties. Es domāju, Mārtiņš arī varēs kā jurists izteikt savu viedokli par šo tēmu. Bet Pavisam īsts komentārs. Mm, ko nozīmē šis eh, nepilsoņu status? Tas nozīmē, ka eh, juridiskie tiesi, šie juri, mm, rezidenti var atgriezties un izbraukt, un tas liekas kaut kas ap, mm, tāds eh, pašsaprotams, bet ja cilvēkam nav nekāda juridiska saistība ar kādu valsti, tad šī izbraukšana un atgriešanās var būt tiešām gluži kā uh, ļauns murgs. Un šajā gadījumā tomēr pēc noteikta brīža šis jautājums tika sākārtots, un nepilsoņiem arī bija tiesības izbraukt no valsts un atgriezties tur, kur viņi pastāvīgi uzturās. Un vēl ļoti svarīgi, ka nerezidenti un cilvēki, um, šie ne, nenoteikti pilsoņu cilvēki nevar balsot mm, pašvaldību vēlēšanās. Un, Tad mēs redzam šo laiku, laika grafiku, kad šis status tika ieviest grozījumi. Tā it kā tas nesen būtu noticis, bet, nu, protams, tas bija politisko procesu rezultāts, kas bija ļoti pretrunīgs un uh, ne ļoti skaidrs. Un kā jau es teicu, tad uh, situācija 90. gadu sākumā bija ļoti intensīva. Uh, um, padomju karavīri vēl joprojām atradās Baltijas valsts teritorijā. Situācija bija tiešām ļoti neskaidra. Kas tad notika pēc tam? Jo pilsonība joprojām ir tāds uh, pilnas piedarības uh, elements sabiedrībā, un tad sākās naturalizācijas process. Naturalizācija ir um, ļoti ierasts process demokrātijā, cilvēku pārceļas uz dzīvi citā valstī, tur eh, iekārto mm, savu dzīves vietu, māju vietu, un pēc, pēc kāda laika ir iespēja kļūt par pilsoni. Tātad šie procesi ir, un uh, regulējums vairāk kārtīgi mm, ir mainīts uh, vairākos aspektos, un ir starptautiski salīdzinot šīs prasības, kas tiek izvirzītas valodas uh, līmenim. Uh, Um, ienākumiem un citiem mm, aspektiem. Un tas tiek uzskatīts par tādu liberālu, ā, relatīvi ātru un ne līdzekļu ietilpīgu procesu. Nu, ja veic salīdzināšanu starp citām valstīm, nu, tomēr tas ir gana liberāls process, tomēr situācija ir gan atšķirīga. Uh, ja mēs veicam šo salīdzināšanu. Un tad šeit tad var redzēt to, ka pilsoņu skaits mm, lēnām palielinās un eh, nepilsoņu skaits lēnām samazinās. Un tad nu, mēs varam eh, domāt, kāpēc tā, jo pilsonība sniedz šo pilno piederību, nu, cilvēki, eh, sagaidāms, ka cilvēki vēlas kļūt par pilsoņiem, un tik arī domāts, ka nepilsoņu status būs tikai pagaidu status, uh, Mm, cilvēki vēlēsies uh, naturalizēties vai mm, doties projām vai kaut ko darīt, bet šis status bija domāts kā pagaidu status un uh, joprojām 2018. gadā uh, šī nepilsoņu populācijas daļa ir nemaz netik maza. Kāpēc tad naturalizācija ir tik lēna? Kāpēc joprojām ir nepilsoņi? Es domāju, ka tas ir vairāku sistēmu, vairāku faktoru kopums, kas ietekmē situāciju. Ir aptaujas valstīs, kas tiek veiktas, un valodas prasmes līmenis bija problēma. Īpaši vecāku gadu gājumu cilvēki teica, ka viņi nevar nokārtot valodas eksāmenu. Tas tad radīja šķēršļus vairākiem cilvēkiem, kurus viņi nevarēja pārvarēt varētu vēstures pārbaudījums, šis eksāmens arī tika minēts kā iemesls, kāpēc e, neveikt naturalizāciju, tātad tur bija valodas pārbaude, e, vēstures šis e, arī pārbaudījums. Un uzticības zvērests. Un tātad tas viss ļoti svarīgi vēsturiski. Uh, Te ir ļoti atšķirīgas perspektīvas arī par to Baltijas valstīs, jo īpaši par periodu, kas attiecas uz padomju periodu okupācija, ir jēdziens, ko apstrīda daudzi etniskie latvieši un etniskie igauņi. Un nu, nav gan runa par to, ka valstis bija okupētas, bet nu, cilvēkiem tas. Uh, nebija tik skaidrs, viņi pārcēlās uz valsti, kad vēl nebija šis eh, migrācijas jēdziens, nebija robežas, kas tiktu šķērsots, un kā tad to varētu saukt par okupāciju? Un tad nu, ir svarīgi saprast, ka naturalizācija būtu kā pieņemt apvainojumu. Un, ja jūs varat teikt, jā, nu, naturalizēties nozīmē uh, ka jūs kļūstat par pilnus vērtīgu sabiedrības locekli, bet daži cilvēki varētu to mm, uztvert, ka nu, tieši fakts pats kā tāds, ka jums ir jānaturalizējas, jau nozīmē, ka jūs vēl nesat piederīgs un ka nu, tur nevajadzētu īpaši to, to vēl gaidīt. Bet tajā pašā laikā ir dažādi cilvēki, un es arī pat esmu sarunās dzirdējis, ka uh, cilvēkiem naturalizācija uh, ir. Uh, procesu, un ka ja es, tas ir tas, ko es eh, vēlos, ka man es vēlos balsot un tā tālāk, nu labi, tad es iešu un naturalizēšos, bet ir citi cilvēki, mm, kas eh, ļoti rūpīgi skatās, ko pilsonība mm, piešķir eh, kā priekšrocības arī vīzu prasības ir atšķirīgas pilsoņiem un nepilsoņiem, tāpēc daži cilvēki ņem šo apsvērumu uh, kā argumentu, jo, nu, ja viņi ir nepilsoņi, tad viņiem nereti ir jāpiesakās vīzai, lai dotos uz austrumu valstīm. Tad vēl lieta, kas ir interesanta, ka 90. gados bija diezgan liels starptautisko institūciju spiediens, piemēram, augstais minoritāšu komisārs mm, to izdarīja, un viņš kritizēja Latvijas un Igaunijas pilsonības politiku. Un tad nu, mēs redzējām tā rezultātā izmaiņas, Um, ironiski, ka starptautiskās institūcijas um, beigās um, arī veicināja to, ka pilsonība joprojām ir kā status, kas ir aktuāls. Un nesenās aptaujās cilvēki teica, ka nepilsoņa mm, status īstenībā ir jau pietiekams, un ar to jau gana. Man nemaz nav nepieciešamības naturalizēties. Uh, Un tas tad rāda dažus nopietnus jautājumus par pilsonības statusu kā tādus sabiedrībā. Un tad pavisam īsi joprojām ir nepilsoņi, cilvēki ar nenoteiktu pilsonību mm, šajās valstīs. Un te ir prognozes, ko Baltijas Sociālo zinātņu institūts ir veicis Tas bija 2014. gada rādītājs par šīm prognozēm. Nu, īstenībā viņu prognozes nepiepildījās rādītāji ir nedaudz lēnāki, nekā viņi bija domājuši. Bet es domāju, ka varam teikt, ka šis e, juridiskais status būs, e, jo nu, joprojām turpina dzimt nepilsoņi šodien. Uh, Man šajā diskusijā ļoti svarīgi liekas tas, ka pilsonības temats var parādīties kā juridisks temats, un tā ir svarīga diskusija, kurai jābūt, bet nu, te mēs ļoti dziļi ejam tīri sabiedrības veidošanas sistēmā, un tam ir nepieciešama diskusija, ko nozīmē piederība šīm valstīm. Tā ir arī diskusija par šo republiku vēsturi, ko eh, padomju. Uh, mm, republikas nozīmēja, ko, ko tas, kas tas bija. Un tie ir jautājumi, kas eh, tiešām šeit ir uz spēles. Man nu, vēl bija daži komentāri, bet es eh, ļaušu izteikties arī citiem runātājiem. Lielas paldies! Man, thank you! Paldies, doktor Tansmane, paldies par ļoti interesanto prezentāciju un par to, ka izgaismojāt dažus eh, faktorus, kurus mums varbūt ir sarežģīti saprast. Tālāk vēlēšos pie do, eh, doktora Mārtiņa Paparīnska, kurš ir lektors eh, starp, eh, tātad publiskajās tiesībās. Viņš pārstāv Londonas Universitātes koledžu un iepazīstinās mūs ar vēlēšanu tiesībām Igaunijā un Latvijā pilsoņiem, kas nav ēs pilsoņi. Paldies par laipno ievadu priekšsēdētājs kundze. Iepriekšējais, iepriekšējā runātāja atbilstoši apgalvoja, ka ir daudz veidu, kā aplūkot nepilsoņu jautājumu. Mans skatu punkts būs tīri juridisks. Manas prezentācijas joma. Jūs varat iepazīties ar prezentāciju izdāles materiālā. Es ļoti šauri esmu aplūkojuši šo jautājumu, jo, ja mēs skatāmies uz lūgumrakstu, tad tas galvenokārt attiecas uz tiesībām piedalīties Eiropas vēlēšanās attiecīgajām nepilsoņu kategorijām. Un tieši par to, uz tos arī koncentrēšos. Un es varbūt atzīmēšu arī to, par ko es runāšu, un arī to, par ko nerunāšu. Kā Jūzena sacīja, runējuši par eh, šiem abu pilsoņu statusiem Latvijā un Igaunijā, kur šeit mēs ētības labāk saucam par eh, nepilsoņiem. Un nerunāšu par citām nepilsoņu kategorijām, kas eh, nav Latvijas un uh, Igaunijas rezidenti, nerunāšu par pašvaldību vēlēšanām, tiesībām balsot nacionālajās parlamentu vēlēšanās, nerunāšu arī par minoritāšu tiesībām un neteikšu, ka šos, šīs problēmas nepastāv, tās pastāv, bet tā nav mana tēma. Es uh, aicinātu iziet cauri manam ziņojumam četrās pakāpēs. Vispirms Latvijas un eh, Igaunijas eh, perspektīva attiecībā uz nepilsoņu statusu. Un atkal es eh, laipni atgādinu to, ko teica iepriekšējā runātāja. Pastāv zināms saspīlējums starp cilvēkiem, kas nav Igaunijas un Latvijas pilsoņi, bet kuriem ir virkne tiesību, kuras parasti netiek piešķirtas um, valstī nepiedarīgiem pilsoņiem. Es uh, aplūkošu to visu no publiskajām, no publisko nacionālo tiesību perspektīvas. Un te ir jāpaturprātā kāda svarīga lieta. Pirmkārt, jau labi iedibināti, iedibinātas koncepcijas Uh, starptautiskajās tiesībās. Ja kaut kas ir uh, nelikumīgs, tas nerāda tiesības, kas tiek atzītas. Un es domāju, ka dažādos kontekstos jūs parlamentā esat saskarušies ar šādām tēlietām Kiprā, Krimā. Uh, nesenā izskatīšana uh, Mm, Eiropas Savienības tiesā par attiecību uz Rietumu Sahāru un tā tālāk. Tātad tas attiecas uz uh, valsts piedarīgo uh, tiesībām, bet šeit ir runa par uh, no, plus minus uh, trešās paudzes uh, bijušo PSRS pilsoņu uh, tātad pēcnācējiem, un kas tad raksturo nepilsoņu uh, populācijas. Faktiski ir trīs iespējami un divi var būt uh, nu, tādi praktiski izdarāmi veidi, kā raksturot viņu statusu. Sui generis status, kā to ir atzinusi Latvijas uh, eh, satversums tiesa, vai bezvalstniecība kā uh, to piedāvā dažas ANO cilvēktiesība institūcijas. Taču mūsu diskusijas uh, dēļ, ja kurš ceļš, kuru izvēlēsimies, novadīs pie vienu tā paša iznākuma. Varbūt formulēšu to savādāk. Uh, nevienā no šīm izpratnēm eh, š, ne Latvija, ne Igaunija nav atņēmusi šiem, ties, eh, šiem eh, cilvēkiem tiesības vēlē, piedalīties vēlēšanās. Nu, plaši runājot, es varu secināt, Varbūt mm, tas tāds iztēles trūkums, bet atzīstu, ka komisijas atzinums ir pareizs, jā, ir juridiska problēma mm, jo ir pārkāpts pašreizējais status, bet, ja mēs paskatāmies uz precedentiem uh, Lielbritānijā un Spānijā, tā tad ir iespējas paplašināt vēlētāju loku, bet tas ir, tā ir politiska izvēle. Nu, tā tad izējas punkts. Jūs droši vien zināt, ka izējas punkts acīm redzot ir devītais un desmitais lēst panti par to, kas ir pilsoņi. Tātad Eiropas Savienības pilsoņi ir Eiropas Nacionālo valstu pilsoņi un tiem ir tiesības piedalīties Eiropas Savienības vēlēšanās. Eiropas parlamentu vēlēšanās. Un jautājums, vai īpašā situācija Igaunijā un Latvijā var mūs novest pie cikiem secinājumiem. Nu, kā tad šī situācija ir radusies? Es eh, nesākšu mētāties ar citātiem, bet eh, faktiski šāda situācija saglabājas pēdējās dažās desmitgadēs. Esmu savā ziņojumā aplūkojis iesniegumus ANO, cilvēktiesību padomēji, un pastāv zināmas līdzības, un pastāv arī zināmas atšķirības. Un šeit, kas Jūzans eh, ziņojums ir detalizētāk skat tieši šīs lietas. Līdzības, kā es jau teicu, eh, savos eh, novērojumos, tātad tie ir uh, Tas ir personas, kam ir juridiskas saites ar attiecīgajām valstīm, bet eh, viņi nav šo valstu valsts piedarīgie eh, no starptautisko tiesību viedokļa. Un viņu uh, tiesību loks ir reizēm tāds pats kā pilsoņiem, reizēm atšķirīgs. Un Latvijas pozīcija ir tāda, ka tas ir īpašs status. Varbūt tāda neveikla frāze. Personas, kas ir bijušie PSRS pilsoņi un nav nevienas cits uh, valsts pilsoņi. Un Igaunijā tie ir cilvēki ar nenoteiktu pilsonību. Tā kā šeit arī nedaudz statusi atšķirs, kas attiec uz tiesībām. Uh, divi tādi spilgtākie piemēri. Pirmkārt, eh, Igaunijā valstiesības pašvaldība vēlēšanās, bet ne Latvijas pilsoņiem. Un tāds neliels punkts, kas arī ir ticis eh, Latvijā diskutēts pēdējos gados, proti tas, kas saskaņā ar Latvijas likumdošanu pastāv opt-in izvēle, tātad brīvprātīga izvēle, izvēlēties naturalizēt jaundzimušus bērnus. Tā kā Mm, vecākiem ir iespēja izvēlēties uh, pilsonību, uh, bet uh, tātad Igaunija ir pilnīgi otrādi. Viņiem ir opt-out princips. Nu, tas ir tāds plašāks fons starptautiskajām publiskajām tiesībām. Un jau kopš 30. gadiem pastāv noteikti koncepcija, par to, ka nelikumīga uh, valsts teritorijas kontroli nepiešķir vai neveido tiesības uh, piedalīties tālāk attiecīgās valsts tiesību aktos. Un tās ir dažādas tiesības, piemēram, avio pārlidojuma tiesības, kontinentālā šelfa izmantošanas iespējas un viss tās lietas, kas mm, ar kurām visi ir mm, saprotami, piemēram, tas attiec, teiksim, uz Krīmu, uz Rietumsakāru, uz Dienvidu Kipras republiku. Un jautājums, vai mēs uzlūkojam, vai e, tu, jautājumu par to, vai e, Baltijas valstis e, likumīgi kontrolē padomu savienība Un līdz ar to būtu jāpiešķir uh, pilsonība visiem tiem, kas faktiski dzīvoja teritorijā. Vai arī dzan uh, šī kontrola bija nelikumīga no starptautisko tiesību viedokļa. Un uh, tādā gadījumā nav pienākuma atzīt un piešķirt visas šīs tiesības. Nu, galven, uh, tātad visizplatītākais viedoklis, ieskaitot es viedoklis, uh, ir eh, tāds, ka PSRS eh, kontrola pār šīm teritorijām bija nelikumīga, tā kā nav pienākumu, bet var būt tiesības piešķirt eh, šo pilsonību, kāds, piemēram, bija Lietuvas gadījumā. Nu, lūk, tāda ir tā situācija kā Baltijas valstis, konkrētāk uh, Lietuva, uh, es atvainos Latviju un Igauniju, aizpildīju šo juridisko tukšumu. Pastāv trīs iespējas, divi um, realizējami veidi varbūt. Ja mēs raugamies no Latvijas perspektīvas, tad tas ir šis te īpašais status. Juristi te lieto latīņu terminu sui generis nu, kas citiem vārdiem nozīmē pēc sava rakstura kur uh, nelikumīgi kontrolēta valsts uh, pati nav piešķīrusi pilsonību. Un eh, līdz ar to šis te īpašais status pēc viņu iziešanas uh, no šīm valstīm ir radījis šo īpašo status, kas aizpilda um, tukšumu. Un tad bezvalstiskuma princips, ja e, tā nav pilsonība pilnā izpratnē, nu tad tā ir jā, tam ir jābūt bezvalstiskumam. Un trešais variants ir tātad pilna pilsonība ar ierobežotām politiskajām tiesībām. Un jautājums, kura tad būtu labākā izpratne? Manuprāt, trešā ar visu cieņu pret Aleksandru Mitro un Kočenovu Kongu ir vismazāk pārliecinošie, jo tas būtībā nostājas pret uh, valstu un institucionālo praksi. Nav īpašu pierādījumu un apgalvojumu no valsts puses par to, un tie, kas kritizē uh, Baltijas valstis kritizē par to, ka Lat šajās valstīs dzīvo bezvalstnieki. Bet jautājums, e, kā tas tiek uztverts. Un starptautiskās tiesības šeit pieiet ļoti atvērti, tā nav dogmatiska sistēma, un ja lietas mainās, tad mums ir plašāka sabiedrība, kas pieņem e, šo te statusu. Un faktiski manā dokumentā ir izskatīta E, izskatīti abi veidi. Tātad tas, ko nosaka Latvijas konstitūcija, sui generis, un šķiet, ka e, cilvēktiesību tiesā Slivenko un Nu, vēl Andrējeva lietā ir noteikusi to, um, šis jautājums vairāk skāra starptautiskās ekonomiskās tiesības un uh, Singapūras, Eiropas, Nacionālajā uh, starpvalstu starp Tirzniecības nolīgumā uh, runā par noteiktu valstu pilsoņiem un uh, nepilsoņiem, kas dzīvo šajās uh, teritorijās. Tā kā tas tiek pieņemts starptautiskā, mm, starptautiskajā arēnā. Augstais komisārs bēgļu jautājumos ir bijis ļoti kritiski noskaņots, ne visur tas tiek vienādi labi pieņemts un viņš ir pie, ieskaitījis nepilsoņus bezvalstnieku um, grupai. Un šie te dažādie viedokļi, kas bijuši dominējuši pēdējos gados, cilvēki, kas ir iekļauti bezvalstnieku kategorijā, ir mainījies, bet nu, um, faktiski nav tāds konsekvents šajā jautājumā. Mums nav īsti uh, jāpieņem. Uh, lēmums par to, vai tad Baltijas situācija ir pieņemta vai nepieņemta. Taču, eh, ja mēs noliedzam, ka Latvija tika nelikumīgi uh, okupēta vai kontrolēta, tad eh, iznāk, ka ne Latvija vai Igaunija ir tās, kas liedz dalību Eiropas vēlēšanās. Lai arī kuru ceļu mēs neizvēlētos, faktiski nav tehnisku iemeslu, uh, lai liektu dalību Eiropas vēlēšanās. Ko tas mums īstenībā saka, kādas secinājumus mēs varam izdarīt, uh, raugoties no Eiropas Savienības perspektīvas? Es domāju, ka no akadēmiķi parasti uh, aizraujas ar uh, to, ka saka, kāpēc institūcijām nav taisnība. Es domāju, ka šoreiz ir gluži otrādi. Eiropas Savienība ir taisnība. Šis devītā un desmitā panta piemērošana uh, lezd nenorāda uz starptautisko tiesību pārkāpumu. Uh, Un uh, Andrējevs jautājums ir ļoti specifisks par uh, īpašumu tiesībām, un tur tika skaidri norādīts, ka nekas neba, nav, tur nav balstīts uz valsts piedarību, bet uh, vēlēšana tiesības, valsts tiesības ir tieši saistītas ar uh, valsts piedarību. Un te es gribu atsaukties uz Gibraltāru gadījumu. Eiropas Savienība uh, neliedza, kā jūs atceraties, jaunas apcīt gadījumā ar Spāniju un apvienoto karalistu acted in breach of European Union. Uh, šeit tika norādīts, uh, ka uh, apvienotā karaliste ir, ir uh, pārkāpusi, vai Spānija ir pārkāpusi likumu tādēļ, ka piešķirts uh, valstiesības Eiropas vēlēšanās Gibraltāra pilsoņiem, un Eiropas tiesa to noraidīja. Uh, Un visbeidzot, reizēm juristi saka, ka tas ir vairāk politisks jautājums, nevis juridisks jautājums, un drīzāk tas ir vienkārši nevis grūts, bet es gribu teikt, ka tā gluži nav. Spānija un apvienotā karaliste ir labs piemērs, kas rāda, cik ļoti sarežģīts un politiski jutīgs var būt uh, šādās situācijās. Apvienotā karaliste nāca. Uh, sastap, saskārās ar ārkārtīgi sarežģītu nolēmumu noteiktā lietā, eh, kas praktiski bija tāds politiski ārkārtīgi nokaitēts jautājums. Pašreizējā tiesiskā kārtība šīs te eh, politisko izvēli eh, un atbildību atstāja dalību valstu rokās. Un man ir dažas parindas, eh, ko es esmu atzīmējis, kur politiskās debatas, eh, kur tām ir vieta. Eh, un piemērs no Latvijas prakses ir pagājušajā gadā mūsu prezidents iesniedza likuma grozījums par izmaiņām bērnu, jaundzimušo bērnu naturalizācijā, kur tik pieņemts šis te opt-in princips. Tas nebija kaut kas, kas ir pieņemts līdz šim, bet eh, tas tiek politiski debatēts un institucionāli, protams, tam tur arī ir vieta. Paldies, priekšsēdētāji! You your... Paldies! Paldies par jūsu sagatavoto eh, ziņojumu. Tas ir pieejams jums visiem. Varat to kopiju paņemt līdzi un vēlāk ar to iepazīties, ja līdz šim nav bijis, līdz šim nav bijis šī iespēja. Un tad var atkārt, tur ir atkārtots tas, ko Paparīnska kungs nu pat mums paskaidroja. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Un tagad mums ir pievienojusies arī profesori Anģela Di Gregorio, kas ir sabiedrisko tiesību departamenta uh, profesore Milānas universitātē. Uh, priecāsimies dzirdēt jūsu prezentāciju. Vārds jums! Thank you very much. Paldies priekšsēdētāji. Man ir liels prieks būt šeit. Ja atļausiet, tad pāriešu uz itāļu valodu. Dunque, um, in questa mia... Um... Labi. Tātad šajā prezentācijā es vēlētos mm, iezīmēt plašāko kontekstu tā, lai mēs varētu labāk saprast uh, par ko tieši runājam, kāda ir problēma. Manuprāt, te ir savstarpēji saistīti vairāki aspekti, un tie visi ir jāņem vērā. Pirmkārt, ir vēsturiskie un geogrāfiskie aspekti, tad arī ir starptautisko tiesību aspekti, kas ir, protams, saistīti ar valsts turpināmības jautājumu un minoritāšu aizsardzību. Uh, un demokrātiskā kondicionalitāte starptautiskās organizācijās, tad ir arī konstitucionālo tiesību jautājumi, ideja par dažādām vērtībām, kuras visas gan ir pelnījušas aizsardzību. Runa ir par pilsonību, bet arī suverenitāti un nacionālo identitāti, iezīmēs gan politiski, gan ģeopolitiski aspekti. Tāpat arī ir jautājumi, kas saistīti ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un Eiropas pilsonību. No vēsturiskā un geogrāfiskā uh, viedokļa jautājums par etniskajām lingvistiskajām minoritātēm Igaunijā un Latvijā uh, ir jāaplūko plašākā kontekstā uh, nekā tikai uh, Padomju Savienības sabrukums. Te iezīmējas arī lielāks jautājums proti nācija valsts veidošanās a, a, fenomens centrālajā un austrum Eiropā. A, tas, šis bija process, kas aizsākās vēlāk nekā rietum Eiropā. Mm, Tad mēs varam atgriezties pie Pirmā pasaules kara beigām, kad mm, tā, tā pavisam strīdīgā veidā tika noteiktas valstu robežas Un uh, noteiktas nācijas neobligāti aizpildīja noteiktās robežas kādai valstī. Kā jau arī kolēģi teica, tad runa ir par trīs Baltijas valstīm. Atšķirībā no citām padomju republikām, visas šīs valstis bija jau iedibinājušas, nodibinājušas savu neatkarību 1918. gadā. Un Un tad uh, vēlāk viņas tika iekļauts Padomju Savienības sastāvā. Un, uh, protams, valstis arī pavisam tieši skāra Padomju Savienības sabrakums. Baltijas valstis ir vienīgās bijušās padomju republikas, kuras iepriekš bija bijušas neatkarīgas valstis 20. un 30. gados. Viņas bija vienīgās, kuras bija piedzīvojušas parlamentu un demokrātiju. Un, jā, tā varbūt viņas bija īpašākā situācijā salīdzinot ar Rietumu Eiropu. Šo valstu pilsonība bija izšķirošais faktors, atgūstot neatkarību no Padomju Savienības. Un tad eh, šī iepriekšējā pagātne un pilsonība spēlē izšķirošu lomu, eh, domājot arī par minoritāšu valodu aizsardzību visās trijās Baltijas valstīs. Eh, es to saukšu par krieviski runājošo minoritāti. Tā jau bija dzīvojusi Latvijā jau kopš 1900, arī 1818. gadā, īpaši Latvijas gadījumā var runāt par labi iedibinātu krieviski runājošu kopienu. Uh, Un tad 1991. gadā bija mēģinājumi atjaunot pilsonības status tiem, kuriem jau bija bijusi iepriekš Latvijas pilsonība. Laika gaitā padomju vara īstenoja noteiktu migrācijas politiku, Krievijas iedzīvotāji tika iedrošināti pārcelties uz uh, citām padomju republikām. Tā bija atbalstīta migrācijas politika, un krievalodīgie faktiski veidoja republiku eliti. Pēc tam, kad padomju savienība sabruka, nacionalitātes politika nozīmēja to, ka aptuveni 25% no uh, iedzīvotājiem bija krievalodīgi, un uh, Latvijā, piemēram, pastāvēja būtiskas bažas un bailes par to, ka krievalodīgie varētu kļūt par uh, vairākumu valstī. Kolēģi jau parādīja iepriekš arī grafikus, tad, kas parādīja, ka tikai 52% no iedzīvotājiem Latvijā bija latvieši 1991. gadā. vairākumā gadījumu tad runa, mēs runājam par 2,5 miljoniem iedzīvotāju. Un vairākajā, vairākumā gadījumu valstu tika izvēlēta šī 0% pieeja. Lietuvas izvēlētā politika pilsonības gadījumā bija atšķirīga no Latvijas un Igaunijas politikas, bet attiecības starp krievalodīgajiem uh, ar, tad, tad jāatbilst arī, ka krievalodīgā sabiedrības daļa nebija proporcionāli tik liela kā Latvijā un Igaunijā. Šķiet, ka Lietuvā krievalodīgo daļa bija aptuveni 8%, 8 līdz 10%. Baltijas valstis bija pirmās, kas a, pameta a, PSSR paturot prātā, ka viņas tika nelikumīgi aneksētas, un 1991. gadā pēc Padomju Savienības sabrukšanas šīs valsts nerunāja par valsts uh, izveidošanu, viņas runāja par neatkarības atgūšanu, tās neatkarības, kas viņām bija iepriekš. Uh, padomju okupācijas gadi tika anulēti, ja to tā var teikt, un uh, valstis pieturējās pie šādas doktrīnas, proti, ka, val, doktrīnas, proti, ka valsts turpinās saskaņā ar starptautiskiem tiesību aktiem un tika ieviesti zināmi pasākumi saistībā ar pilsonību. Un tika pieņemta zināma likumdošana attiecībā uz pilsonību 90. gados. Mēs nevaram salīdzināt uh, rietumvalstu pilsonības likumus ar likumiem Latvijā un Igaunijā. Citās valstīs pilsonības tiesību akti ir saistīti ar uh, nākotnes imigrācija, tie tad ir uz nākotni vērsti, bet Igaunijas un Latvijas gadījumā šie, šiem tiesību aktiem ir retrospektīva vērtība, ar tiem tiek definēts to cilvēku status, kuri dzīvoja valstī, un viņiem šis pilsonības process tā tad bija jāiegūst. Te runa ir par atšķirīgām vērtībām. Pirmkārt ir jāpaturprātā Padomju Savienības īstenotā okupācija. Um, tas bija 50 gadu uh, periods, kurā mm, arī tad izveidojās tīri cilvēcīgās saites starp valsts iedzīvotājiem. Jā, var domāt, ka pēc Padomu Savienības sabrukuma tika īstenoti kaut kādi nošķiroši vai nodaloši pasākumi, bet mērķis jau nebija uh, sodīt kādus cilvēkus, šo pasākumu mērķis bija saglabāt nacionālo identitāti. Un kā jau norādīja arī um, iepriekšēja runātāja, tā visa bija daļa no valsts veidošanas. Un tad šīs politikas rezultātā abu, abu valstu teritorijā jā, uh, izveidojās diezgan liela daļa Eh, populācijas, kas bija bijušās padomju savienības pilsoņi. Un vēl joprojām ir ļoti liela daļa pieaugušo, kas nav gribējuši iepieteikties naturalizācijas procesam. Latvijas gadījumā izmantotais apzīmējums ir nepilsoņi. Igaunijā Viņi ir izvēlušies jēdzienu personas ar nenoteiktu pilsonību. Tad mēs runājam par atšķirīgiem tiesību aktiem. Igaunijas gadījumā ir īpašs likums, kas tika pieņemts 1995. gadā un vēlāk tajā ir ieviesti grozījumi Igaunijā. Lai izvērtētu šo cilvēku juridisko statusu, ir jāiepazīstās ar šo uh, svežzemnieku likumu no 1993. gada. Ja aplūkojam konstitūcijas tekstu un likumdošanu par minoritātēm, tad skaidri redzam, ka abas valstis pilnībā izpilda Eiropas padomes standartus un arī kopumā izpilda starptautiskos standartus, jo abas uh, konstitūcijas uh, Latvijas konstitūcija no 1922. gada, bet 90. gadā tā tika papildināta ar tiesību katalogu un tajā tika paredzētas tiesības minoritātēm, tā skaitā nepieprasot to, ka viņiem obligāti ir jābūt pilsonībai. Un Igaunijā šīs individuālās tiesības piešķira caur kolektīvajām tiesībām šāda situācija ir īpaši labvēlīga minoritātēm. Bet tad vēl uh, papildus konstitucionālajiem ietvaram ir jāpatur prātā, ka ir arī atsevišķi negatīvi elementi. Ja runājam par Igauniju, tiesības izmantot uh, savu valodu vietējā kopienā uh, kur tad varbūt zināmā veidā ir koncentrējušās kaut kādas valodu grupas, tad, tad šīs tiesības pienāks tad, ja tiek sasniegt 50% slieksnis, kad iedzīvotāji ir konkrētā valodā runājoši. Un Eiropas padomu uzskatīja, ka šīs līmenis ir ļoti augsts. Latvijas gadījumā 14, 2014. gada jūnijā tika pieņemta ļoti strīdīgā preambula konstitūcija, kas liek uzsvaru uz uh, saikni starp Latvijas nāciju un valodu. Mēs pieminējām tiesību aktus, kas saistīti ar pilsonību un naturalizāciju, bet ir jāaplūko arī likumdošana un tiesību akti, kas saistīti ar valodu un izglītību. Uh, Dažkārt noteikti sabiedrības grupu izslēgšana notiek, jo pilsoņiem tiek uzliktas ļoti augstas valodnieciskas prasības, un Eiropas, Savienī, Eiropas um, cilvēktiesība tiesa arī ir sagatavojusi vairākus spriedumus šajā jomā. Ja es salīdzinu abas valstis un uh, attiecīgos tiesību aktus, tad redzu, ka rezultāts ir tāds, ka paš, pastāv dažāds status starp uh, pilsoņiem un nepilsoņiem. Uh, situācija ir ļoti sarežģīta, tiek, ir izveidoti dažādi statusi, uh, pat četri vai pieci statusi šķiet, jo katrā valstī ir uh, valsts pilsoņi, tad ir ārvalstnieki, tad ir Eiropas Savienības un Eiropas Savienības uh, ārvalstnieki, tad ir bezvalstnieki, un tad vēl arī ir nepilsoņi. Un kolēģis arī pavisam pareizi norādīja, ka ir uh, Latvijas likums no 1995. gada, um, kur tiek runāts par to, ka pakāpeniski šis uh, pagaidu status uh, nepilsoņu status, ka tas pakāpeniski ir ticis pieņemts, ir piešķirtas ļoti plašas tiesības, izņemot politiskās tiesības. Startautiskā kopiena ir pieņēmusi šīs kategorijas ar nos, kā, kaut kāda veida pagaidu statusu, bet šķiet, ka situācija ir kļuvusi par pastāvīgu situāciju. Es nepieminēšu visus tiesību aktus šajās valstīs. Uh, tika izdarīts spiediens no starptautiskajām organizācijām, arī no Eiropas padomas par pilsonības tiesību aktiem un naturalizācijas prasībām. Un pakāpeniski tās ir uh, kļuvušas vieglākas. Un uh, jaunākā Latvijas pilsonības likuma uh, versija dot priekšroku um, tam, ka uh, jauni cilvēki naturalizētos. Zināmā veidā tas ir stimuls, bet no otras puses eh, tas arī apgrūtina situāciju. Eh, tad mēs arī runājam par duālo pilsonību diasporas latviešiem un arī tiem, kas jā, ir eh, emigrējuši pēdējos gados. bet tas uh, uh, šie pilsonības likuma jauninājumi neatiec uz bijušajiem padomju savienības pilsoņiem. Uh, viens no priešlikumiem bija piedāvāt automātisku pilsonību uh, jaundzimušajiem, un nesen tāds tika arī nodrošināts Igaunijā. Jauns likums stājās spēkā 16. gada janvārī. Uh, mazgadīgajiem, nepilngadīgajiem 15 līdz 18 gadīgajiem tika piešķirta pilsonība pēc vecāku pieprasījuma. Galvenā atšķirība starp Igauniju un Latviju ir šāda. Pirmkārt, automātiska pilsonības piešķiršana nepilngadīgām personām. Un tad ir vēl viens interesants jautājums. Līdz 1992. gadam Latvija bija piešķīrusi balstiesības nepilsoņiem pašvaldību vēlēšanās. Un tas arī ļāva viņiem īstenot savas uh, pilsoņu tiesības. Bet uh, būtiskas atšķirības starp pilsoņiem Igaunijā un Latvijā kopš 1992. gada. ir krievalodīgo pilsoņu kodols, kas ir valstīs dzīvojuši jau vēsturiski. Un, protams, mēs varam runāt arī par nosacījumiem, ko izvirzījušas starptautiskās institūcijas. Mēs varam runāt par tiesvedību Strasbūras tiesā. Uh, Eh, ir bijušas lietas par piekļuvi pilsonībai. Tā, protams, ir valstu kompetence, bet tiesa ir eh, atzinusi vairākus eh, problēmu jautājumus, ne tikai tie, kas saistīti ar valodu, bet arī pensijām, arī ģimenes tiesību jautājums. Mikaletī spriedums un tā tālāk izrietošais spriedumi tiesa atzina, ka Tad tiesa atzina, ka ir nepieciešamība ņemt vērā Eiropas Savienības vērtības. Mēs runājam par ārkārtīgi sarežģītiem jautājumiem. Tos ir grūti atrisināt, ir iesaistīti dažādi spēlētāji. Es jau pieminēju arī konstitucionālos jautājumus. Tāpat arī pastāv jautājums par to, kā tas pareizo līdzsvaru starp dažādām interesēm un dažādām aizsardzības prasībām. Tāpat arī ir jānodrošina starptautisko cilvēktiesību dokumentu ievērošana un šī izslēgšana, tā saucamā izslēgšana, tā sākotnēji bija saistīta ar valsts veidošanu, bet laika gaitā situācija ir mainījusies. Es domāju, ka uh, šie visi apsvērumi ir um, tikai tāds sākuma punkts, izejas punkts uh, tālākām diskusijām. Ir jāatzīst, ka te mēs uh, dodamies varbūt pat vēl tālāk nekā nacionālās pilsonības jautājums. Te ir jautājums par ne Eiropas pilsonību. Um, tāpat arī tā visa ir daļa no kopējā Eiropas integrācijas procesu, kurā liela daļa cilvēku netiek iekļauti. Ir jau ierosināti arī vairāki risinājumi, daudz no tiem ir ārkārtīgi oriģināli. Uh, Daži no tiem mani pārsteidza. Piemēram, Dimitrova kungs, kas eh, apierosināja apzīmējumu eh, pilsoņi Eiropas Savienības tiesību nolūkiem. Un tika pieminēta arī eh, Vācijas un apvienotās karalistas precedenti, bet tas jau nepiešķir nekādas politiskas tiesības. Tas ir ļoti mulsinoši. Kādēļ, lai šāds risinājums būtu derīgs tikai Latvijai un ne Igaunijai, un par kādām tad īpašām Eiropas tiesībām mēs runātu, kas tiktu piešķirtas šiem cilvēkiem? Jo nacionālās tiesības jau nevar tikt paplašināts, lai attiecinātu tās ar pilsoņiem Eiropas Savienības tiesību nolūkiem. Un jāsalīdzina tas arī ar citām uh, cilvēku grupām. Tāpat arī tiek runāts par kaut kādu pagaidu pilsonisku statusu, kurā tiktu piešķirtas minimālās tiesības. Tad mēs runājam par tādām pasīvām tiesībām balsot, lai ievēlētu, piemēram, Eiropas parlamenta deputātus. Uh, Eh, tas arī tika pie, tas šeit arī pieminēts arī šodien apspriežamajā lūgumrakstā. Nepilsoņa status paredz daudz tiesību, bet īpaši svarīgas ir politiskās tiesības, un bieži vien pilsonība ir saistīta ar, pilso, ar politisko tiesību īstenošanas iespēju. Un visbeidzot, vajadzētu veidot tādu analoģiju starp um, izslēgšanu no pilsonības un uh, tīrīšanām, kas uh, notika mm, iepriekš mēģinot veidot kaut kādas dominējušās sabiedrības grupas. Strasbūras tiesa ir jau sagatavojusi plašus spriedumus šajos jautājumos, un es varu atkārtot to, ko tiesa teica. Demokrātiskās atjaunošanas sākumā valstī bija pamatoti iemesti, iemesli izmantot šādu pieeju, bet laika gaitā varbūt būtu piemēroti pārdomāt savu pieeju un risinājumus. Paldies! Digregor. Nos, nu, paldies, Digregorijo kundze! Tagad ir pienācis laiks kolēģiem iesaistīties. Uzklausījāt trīs eh, lieliskas prezentācijas vārds. Jums tagad uzdodiet jautājumus, ja vēlēsieties. Un uzdodiet arī šos jautājumus konkrētam runātājam, ja jums ir kāds īpašs padomā. Bet vēl pirms tam es atvainojos, saka priekšsēdētāji, es aizrāvos, es aizmirsu, ka man jādod vārds arī komisijas pārstāvim. Ja jūs vēlties uzstāties šobrīd, tad lūdzu. Thank you. Jā, paldies priekšsēdētāji. Patiesībā mm, atbilstīgāk būtu izteikties eh, par nākamo darba kārtības punktu, par lūgumu rakstu. Labi. Tad nu tā. Jana Toma. Thank you, Chair. Frankly speaking. Paldies priekšsādātājs. Nemaz negribēju izteikties pirmā. Jo, ja kāds eh, pasaka kādu muļķību, tad es varu eh, to atspēkot, bet nu, tas tā nenotika. Lielas paldies par prezentāciju. Ļoti daudz uh, piezīmju, kas man būtu jāsaka. Nu, te varbūt tikai seši deputāti zālē, nu, varbūt man būs iespējams izteikties arī citreiz, bet eh, nezinu kāpēc, bet neviens no jums nepieminēja vairākas lietas. Pirmām, lielais Krievu pilsoņu skaits Igaunijā. Ja mēs runājam par nepilsoņu skaitu, kas samazinās. Jūs nepieminējāt tā iemeslus. Pirmā ir um, dabiskie nāves gadījumi, un otrkārt um, šī Krievijas pasa un naturalizācijas iespējas. Un, ja mēs runājam Eiropas Savienības mērogā un Eiropas Savienības vienotības kontekstā, es nezinu, vai ir gudri, ka ir tik liels Krievu pilsoņu skaits tieši pie Eiropas robežām šodien un arī šogad noteikti cilvēki iegūst Krievijas pilsonību, to izdarīt ir ļoti viegli. Viņi nemaz nevēlas šādu tā saucamo pelēko pasi. Otra lieta, nezinu, kāpēc jūs to nepieminējāt. Tas tā pusteikumā parādījās, bet eh, pirms Igaunijā pievienojās Eiropas Savienībai, mēs saņēmām eh, lielu skaitu starptautisko uh, Mm, iestāžu rekomendāciju, lai atrisinātu problēmu. Un tagad ir viena rekomendācija varbūt reizi divos gados, un mēs īstenībā neizpildījām ļoti lielu daļu no tām. Kā tad ir ar to? Tad vēl, ko nepieminējāt, nezinu, kāpēc, vēl viena cilvēka grupa Igaunijā, nezinu, kāda situācija Latvijā, bet Igauni piešķīra pilsonību ne tikai tie, kuri bija valstī pirms kara un viņu bērniem, bet arī etniskajiem igauņiem, kuriem bija igauņu pilsonība uh, Līdz 1995. Eh, gadam mana māte tādu pilsonību ieguva, viņa piedzima eh, Krievijā, viņa nerunā igauniski, un viņa vienkārši ieguva pilsonību tāpat. Neviens viņai nejautāja, kur viņa atradās okupācijas laikā. Man ļoti žēl to norādīt pēdējai runātājai. Nu, tā gluži vienkārši nav patiesība, ka nepilsoņi var īstenot brīvas pārvietošanās tiesības. Tā tas nav. Ne brīvī pārvietoties kā darbinieki viņi nevar. Uh, nedz arī pakalpojumu jomā. Patiesi esmu nepilsone. Man ir mazs uzņēmums Igaunijā, es varu nu, pārcelt savu uzņēmēju darbību uz jebkuru dalību valsti, bet es pati kā uzņēmēji nevaru pārcelties kopā ar savu uzņēmumu. Tikai 90 dienas es to varu darīt, bet šiem nepilsoņiem nav un nebūtu šais brīvās pārvietošanās tiesības. Uh, Nu, nezinu, kam uzdot šo jautājumu, varbūt būs iespējams to komentēt. Nu jā, jūs tad eh, piefiksējiet jautājumus, uzklausīsim vairākus no tiem, un tad varēsiet pēc kārtas atbildēt. Pēc tam ir Mitrofānova kungs. Mitrofānov kungs, atvainojos par izrunu, saka priekšsēdētāji. Mitrofānov, it's a name, but in Latvian very... Jā, nu, tas nekas, tas eh, Lielas paldies par izcilajām prezentācijām. Protams, mums, eh, eh, kas pārstāvam dālī, trīs Baltijas dalībvalstis un pārstāvam eh, minoritātes, krieviski runājošos, šī pēdējā informācija nav nekas jauns. Mēs ļoti labi zinām, par ko te ir runa, bet es ceru, ka vairums no dalībniekiem šīs dienas debatēs būs liederīgi uzzināt šo informāciju. Bet man bija iepriekšējā prezentācijā aizķēries tas, ko teica Grigorjevs kundze, Grigorjo kundze, par to, ka mums šo attieksmi pret nepilsoņiem un naturalizāciju vajadzētu mm, redzēt, nevajadzētu uztvert kā sodu pret eh, bijušajiem padomju pilsoņiem. Es domāju, ka tā ir vienkāršota pieeja, jo mums būtu uh, jāizskata ne tikai šīs sasaistes ar pilsonību, bet arī sarežģīto sasaist ar citām tiesībām un krievu valodīgo situāciju kopumā Baltijas valstīs. Te es domāju par neseno situācijas attīstību valsts politikas jomā pret mazākumtautību skolām un um, to, kas notikas pēdējo gadu laikā, nu, mēs to redzam īstenībā vairāk kā sodu un kā kompensāciju par Staļina režīmu nodarījumiem un kā tiek atņemtas tiesības iespējas krieviski runājošajiem. Tas sākās jau 1991. gadā, un tas ir skaidrs uh, sodīšanas veids, un tā ir cīņa par resursiem. Un 90. gados notika īpašuma privatizācija, galvenais mērķis bija izslēgt krievi valodīgos no šī procesa. Tagad mm, tā ir cīņa par mm, resursiem, par piekļuvi valsts pakalpojumiem. Krievu valodīgiem tiek liektas tiesības saņemt izglītību dzimtajā valodā. Uh, Da, tad mm, ir grūtāk saņemt labu izglītību, konkurēt eh, vienlīdzīgi ar eh, latviešiem mm, un eh, veidot karjeru mm, valsts sektorā. Es domāju, ka šie procesi būtu jāskata kopā. Un vēl es īsti nesaklausīju, vai varbūt līdz galam nesapratu. Kas tad ir juridiskie, politiskie lēmumi, kas varētu būt, lai atrisinātu šo masīvo bezvalstiskumu? Ko Eiropas Savienība var darīt, lai abu valstu iestādes mm, atrisinātu šo problēmu? Jo, nu, šie trīs mm, mazākumu tautību pārstāvi šeit. Uh, Viņi atrodas te, viņi jūs uzrunā, bet es neredzu kolēģus eh, no. Nu jā, viņi tad nāks eh, bal, uz balsošanu, bet, nu redz, citu kolēģu nav. Viņiem ir skaidrs, priekšsēdētāji, lūdzu, uzdodiet jautājumu. Atbilde, nē, nu, tas vairāk ir komentārs, bet, nu labi, tad jautājums būtu tāds, kāds varētu būt eh, šīs problēmas risinājums juridiski. Uh, un tīri praktiski. Paldies! You, Mr. Mamikins. Paldies, Mamikina kungam vārds. Lielas paldies, godātie eksperti, lielas paldies par izcilajām prezentācijām. Man ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums Tonsmanas kundzei. Eh, ir Latvijas pilsoņi, kas ir piedzimuši šajā teritorijā, viņi ir bijuši laimīgi, eh, bijuši ļoti ilgi, bet eh, tagad jau ceturdaļu gadsimtu, kā šie cilvēki nevar piedalīties pašvaldību parlamentu vēlēšanās, tagad viņu skaits ir 12%, un 2017. gadā viņi bija 200. 23 tūkstoši cilvēku. Liela daļa šo cilvēku uh, ir pensionāri. Tātad naturalizācijas eh, līmenis pēdējos četros gados ir des, mazāk kā 10 tūkstoši mm, cilvēku gadā. Tātad problēma atrasināsies tikai demogrāfiski. Un eh, kad eh, Latvija kandidēja uz iestāju Eiropas Savienībai, tad iestādes garantēja atrisināt nepilsoņu problēmu pēc tam Latvija drīz vien kļuva arī par es locekli, bet eh, tagad ir eh, pagājuši desmit gadi, vairāk kā desmit gadi, bet nevienam vairs nav ilūzijas par to, ka šī situācija tuvākajā laikā tiks atrisināta. Kā jūs redzat šīs eh, problēmas risinājumu attiecībā uz Latvijas nepilsoņiem un Igaunijas nenoteikts pilsonības cilvēkiem? Tad otrs jautājums Mārtiņam Paparīnskim. Jūs labāk kā es zinu, ka 1995. gadā Latvija pieņēma likumu par uh, bijušo PSRS pilsoņu statusu, kas nav Latvijas vai citu valstu pilsoņu un regulē tā saucamo nepilsoņu statusu. Mm, Padomu Savienība sabruka vairāk kā eh, ceturdaļu gadsimtu atpakaļ, bet eh, situācija manā valstī Latvijā joprojām ir tāda, ka bērni dzimst eh, ģimenēs, kas ir bijušie PSRS pilsoņi. Un šī situācija ir tāda, ka mēs turpinam uh, veidot bijušos PSRS pilsoņus, un 2016. Uh, gadā ANO komiteja par bērnu tiesībām pauda savus bažas, un viņi teica, ka pils, bērni šādajā situācijā, kur nesaņem automātisku pilsonību, Latvijā mm, no, bērni, no vecākiem, kas nav pilsoņi, uh, Viņi par to izteicās, un zināt, ka pagājušā gadā tika mainīts pilsonības lik likums Latvijā, bet, nu, tad jautājums, ko varētu juridiski vai iespējams politiski darīt, lai atrisinātu šo jaundzimušo mm, problēmu, kas dzimst šiem bijušiem PSRS pilsoņiem. Un tad mm, noslēdzošu jautājums Angelai Di Gregorijam. Jūs salīdzināt situāciju e, trīs Baltijas valstīs Nu, saka runātājs, un jūs visai precīzi to darījāt, bet jūs zināt, ka Lietuva izvēlējās savu ceļu un piešķīra automātisku pilsonību visiem, arī bijušās PSRS Lietuvas pilsoņiem un mūsu godātā, liet, godātais Lietuvas pilsons Visturs Paskīs. Viņš ieradās Lietuvā 1990. gada janvārī, un tā šī paša gada martā, kad Lietuva pasludināja neatkarību, uh, Mans draugs, pat mans draugs Paskis automātiski saņēma pilsonību. Un nu, tad nu, mans jautājums ir šāds. Kāpēc šāds politisks risinājums bija iespējams Lietuvā, bet nebija iespējams Igaunijā un uh, Latvijā 90. gadu sākumā? Lielas paldies par prezentācijām. Thank you. And I don't have anybody else, but you, you would like to compliment her. Liels paldies! Vai vēl kāds, vai jūs vēlaties papildināt savu jautājumu? Jā, es vēlētos īstenībā no sava asistenta jautājumu. Viņa ir bijusi nepilsone Latvijā, un viņa tagad par laimi dzīvo Nīderlandē, viņa ir cita pilsone, viņa ir juristi, es gan esmu. Jautājums paparīnska kungam. Jūs prezentācijā jūs sakāt, ka jūs nepiekrīta to, ka nepilsoņi varētu tiktu fiktīvi uztvert kā es pilsoņu, jo tas ir nekonsekventi ar līdzinājo praksi. Kā tad situācija ir beig, um, atrisinājusies, ka otrā deklarācija nav pievienotam un ka tas, mm, ka netiek risināts nacionālās jautājums? Vai tas nenozīmē to, ka tagad pilsonības tiesību problēma var tikt sasaistīta ar ES kompetenci? Paldies! Thank you. Would anybody else like to take? Liels paldies! Varbūt vēl kāds vēlas izteikties. Mr. Pabriks, please go ahead. Pabrika kungs, vārds jums. Jā, madam. Liels paldies, priekšsādātāji. Es ļoti rūpīgi klausījos um, uh, šīm, sakoju, debatēm inter, internetā uz ekrāna, klausījos ekspertu teiktajā un jāatzīst, ka viņi izteicās ļoti profesionāli. Raugoties no šīs uh, perspektīvas, daži komentāru no manas puses, jo es arī esmu eh, mācījis un, mācījies un pats mācījis eh, stāstīt citiem par etniskajiem tematiem un pilsonību. Ļoti plaši var runāt par minoritāšu tiesībām, par pilsoņu tiesībām, jo nav eh, tādas valsts, kas būtu pilnīgi ideāla. Izaicinājumi nāk visu laiku, bet, kad pievēršamies Baltijas valstu tematam, šis ir temats, ko apspriežam šobrīd, es vēlētos teikt, ka Eh, no daudzjādiem skatpunktiem. Manuprāt, Baltijas valstis ir mm, eh, pirmajās rindās saistībā ar minoritāšu tiesību ievierošanu. Es paraugos to, kāds ir vidējais uh, standarta līmenis Eiropas Savienībā. Mm, te es vēlētos runāt par to, cik daudz vispār mazākumtiesībām ir, mazākumtatībām ir iespēja iegūt, dzimto valo, dzim, iegūt izglītību dzimtajā valodā līdz noteiktam uh, vecumam, tāpat arī saņemt plašsaziņas uh, līdzekļu, mediju informāciju dzimtajā valodā. Daudzās ES valstīs nekas tāds nemaz nav. Un tad vienmēr ir jautājums par to, cik daudz eh, ir šo mazākumu eh, iedzīvotāju, vai tas ir eh, daudz vai nē, un kāpēc vispār tad šī problēma parādījās, tāds ir jautājums. Un es teiktu, ka tas nav vispār diskusijas jautājums par to, cik daudz maza minoritāšu jau, tiesību kurā valstī ir, jo nu, te Baltijas valstis varētu mierīgi konkrēti ar Franciju, Vāciju šajā konkursā, ja to tā var teikt, bet tas vairāk jautājums par mm, to, ka tas ir krietni svarīgāks jautājums lielāks svarīguma jautājums tīri par eksistenci Baltijas valstīm. Un te ir sasaistes starp šī jautājumu uzdošanu un aktualizēšanu par nepilsoņiem un minoritātēm, kas ir divi dažādi jautājumi, jo šie etniskie, krievalodīgie kas eh, bija pirms kara, mm, pirms kara Latvijā un Igaunijā, pirms okupācijas, viņiem bija piešķirta automātiski pilsonība bez kādiem jautājumiem, vai viņi zināja latviešu valodu vai eh, nē, viņiem vienkārši tika piešķirta pilsonība tāpat kā pārējiem. Naturalizācijas process tiek eh, piemērots tikai tiem, kas ieradās okupācijas laikā, kad uh, valstis nemaz nevarēja kontrolēt savu teritoriju, tad tas ir suverēnās tiesības. Un Paparinska kungs jau to pieminēja, mēs varam runāt par nacionālām tiesībām vai nē, un jums tas var patikt vai nē, bet tā ir šo valstu suverēnā tiesība iespēja. Bet es vēlējos norādīt to, ka ja mēs piekrītam tiem, kas, uh, teiksim, stāv aiz šī lūguma raksta, un uh, Te, tepat nav šie cilvēki, kuri, kuriem tiešām rūp, kas notiek šajās valstīs. Priekšsēdētājs vēlos eh, nedaudz eh, jūs pārtrauks, jo ir jāuzdod jautājumu saistībā ar prezentācijām. Un pēc dažām minūtēm mēs pievērsīsimies konkrētam 747 lūgumu rakstam. Tāpēc eh, varbūt nerunāsim par šo punktu jau tagad. Un nu, tad jautājums ir šāds, vai jūs varētu vēlreiz mm, apliecināt un piekrist nu, kad jūs vispār piekrītat lūgumrakstu iesniedzējiem un piekrītat tam, ka Baltijas valstis neokupēja Padomju Savienību? Paldies! That is a, that is a strong statement. It... Paldies! Spēcīgs paziņojums. Vai vēl kāds gribētu izteikties? Urmas, lūdzu. Mr. Pait. Pait kungs. Paldies! Yes. Un tā kā šī ir jautājumu sadaļa, uzdošu savus jautājumus šādi. Varbūt būtu liederīgi, varbūt tas būtu uh, labāk, ja mēs rūpīgāk izskatītu to uh, piemēru par 161 tūkstoti cilvēku Igaunijā, kas uh, pēdējo 27 gada laikā kopš Igaunijas neatkarības atko, at, atgūšanas ir nokārtojuši uh, pilsonības un valodas eksāmenu. 161 tūkstots cilvēku to ir izdarījis. Viņi tagad ir pilntiesīgi Igaunijas pilsoņi bez jebkādām problēmām, ļoti pozitīvs piemērs. Es domāju, ka katram cilvēkam 27 gada laikā vajadzētu iemācīties vismaz vienu valodu, nu, neatkarīgi no to, kāda valoda tā ir. Ja mēs eh, tagad runājam par eh, šo jautājumu, galvenais jautājums ir eh, motivācijas jautājums. Un šajā ziņā pat šodienas sanāksmes virsraksts par nepilsoņiem nav pareizs. Visiem šiem cilvēkiem ir iespēja un tiesības pieteikties pilsonībā, ja viņi izpilda kritērijus. Es domāju, ka drīzāk to būtu atbilstošāk saukt par cilvēkiem ar nenoteiktu pilsonību. Te mēs esam Eiropas Savienības sirdī. Un tad ir jautājums, vai mums nevajadzētu aplūkot arī citu Eiropas valstu piemēru. Kurā Eiropas valstī ir iespēja iegūt valsts pilsonību, nezinot valsts valodu? Kur tas ir iespējams? Kāda ir šīs konkrētās valsts vēsture, ja tas ir iespējams? Un otrs jautājums. Kur jūs varat atrast pilnīgi valsts atbalstītu skolu tīklu, Šīs ir skolas, kas māca bērnus valsts neoficiālajā valodā. Vai Vācijā ir eh, valsts apmaksātas turku skolas, vai Beļģijā ir arābu valodā pieejamas valsts sponsorētas skolas un tā tālāk un tā joprojām? Un kāds būtu jūsu komentārs, ja salīdzinat a, eh, a, pašreizējo situāciju ar citām valstīm? Un tādēļ Mana pieticīgā vēlme būtu šāda lai Eiropas parlaments un citas Eiropas eh, Savienības institūcijas nemazinātu cilvēku motivāciju. Gluži pretēji, viņi ir jāiedrošina mācīties igauņu vai latviešu valodu, pieteikties pilsonībai, un problēma izbeigsies. Viņi kļūs par pilntiesīgiem Latvijas, Igaunijas pilsoņiem, un mums nevajadzētu šo jautājumu izmantot savā ikdienas politikā. Paldies! Jāna, you had also a complimentary question. Paldies, Jāna, vai jums ir kāda piebilde vēl? Atvainojos priekšstādātājiem, man nav jautājums, es gribēju atbildēt Pabrika kungam, tagad viņš ir pārcēlējis man tepat blakus. Tagad es piedzimu Stalins pilsētā, Igaunija vēl joprojām skaitījās ok okupēta. Mana māte gan ir igaunieta, piedzimusi Krievijā, un uh, viņai, es nevarēju iegūt savu pilsonību tāpat vien, man bija jānokārto eksāmenis, lai saņemtu Igaunijas pilsonību, un tas arī ir iemesls, kādēļ es šeit esmu. Labi. Tagad nav uh, laiks sniegt savus personīgos vēstures atstāstus. Uh, tagad došu vārdu atkal ekspertiem, lai viņi var atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Un tagad iesim apgrieztā secībā. Sāksim ar tik Grigorijo kundzi. Paldies! Ļoti interesanti jautājumi. Pirmkārt, esmu juridiskās jomas eksperte. Es negribu, lai mani ierauja politiskos jautājumos, ja vien tas iespējams. Es neesmu gatava atbildēt uz šiem politiskiem jautājumiem. Un gribēju uzsvērt kādu lietu. Vairākums bijušo PSR Padomu Savienības republiku pieņēma lēmumu piešķirt pilsonību cilvēkiem, kas ir dzīvojuši valstī kaut kādu laiku. Tas bija izvirzīts kā nosacījums. Kādēļ? Un iemesls tam ir tāds, ka atšķirībā no Igaunijas un Latvijas, tad krieviski runājošo daļa, tātad es runāju par krievalodīgajiem uh, Eh, šo krievalodīgo daļu citās republikās nebija tik liela, lai radītu kaut kādas demogrāfiskas problēmas. Um, galvenokārt, manuprāt, tas bija demo, demogrāfiskā problēma, kas uh, noteica parlamentu lēmumu. Un otrkārt, Eiropas Savienības Eiropas parlamenta loma. Es nezinu, es atceros, ka galvenais uh, aktors, lai aizsargātu cilvēktiesības Eiropā, ir Eiropas padome. Varbūt būtu labāk noturēt šo diskusiju citā vidē, citā formā. lai atsauktos uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, kas ir pieprasījusi atrisināt vismaz lingvistiskās problēmas vai arī problēmas, kas saistīts ar izglītību. Un kas vēl? Valstu turpināmības aspekts starptautiskajās tiesībās. Tajās ir atzīts, ka uh, šādas valstis, viņas saglabā tiesības pārņemt. Uh, šis tiesību pārņēmē valstis saglabā arī pilsonības prasības. Šīs divas konkrētās valstis nebija, neizrietēja no padomjas Savienības, tās bija gluži vienkārši turpinājums valstīm, kas bija radušās jau 1918. gadā. Es nezinu, vai atbildēs jautājumiem, bet paldies. Paldies priekšsādātājiem. Uh, šķiet, ka saņēmu trīs jautājumus, tiem, to tiem arī atbildēšu pēc secības. Pirmais bija tāds plašāks, un pārējie bija konkrētāki. Pirmo jautājumu uzdeva Mitra Fāneva kungs. Un tad tādā plašākā izpratnē, ja ļausiet pārfrāzēt, tad būtu, ko lai mēs daram attiecībā uz šīm nepilsoņu grupām. Gatavojot savu ziņojumu, man šķiet, ka starptautiskā kopiena tad, tad novirza savu fokusu no šī statusa, bet drīzāk koncentrējas uz tiesībām un pienākumiem. Ja aplūkojam, kā ANO cilvēktiesība padome ir izcinājuši šo jautājumu un kā dus komentārus izteica tie, kas kritizēja šo statusu un tie, kas nekritizēja, ja mēs aplūkojam, tad kāda kāds ir viedoklis par tiesībām un pienākumiem, tad viedoklis ir visnotaļ vienprātīgs. Un, manuprāt, tas arī visproduktīvākais veids, kā šim jautājumam pieiet. Un tad bija arī piemēra, un tad es atgriezīšos pie Mamikina kunga teikto par no, nu, bērnu tiesību komiteju. Bet tā, kopumā, manuprāt, tā ir īstā mācība no Andrējevas gadi, lietas. Uh, ka ir vairāki savstarpēji saistīti cilvēktiesību aspekti, kas var tikt pieņemti un īstenoti, neņemot vērā cilvēka statusu. Mūsu satvērsmes tiesa arī ir pieņēmusi vairākus spriedumus, varbūt nedaudz mazāk nesenākajos gados. Varbūt tas ir tāds dabisks veids, kā risināt ļoti sarežģītus konstitucionālus jautājumus. Mēs esam tiesiska valsts un es izvēlētos šādu pieeju, drīzāk runāt par tiesībām un pienākumiem, nevis statusu. Mamikina kungs man uzdeva jautājumu par bērnu statusu. Tad bērni, kas piedzimst ar nepilsoņa statusu, un viņš pavisam pareizi arī norādīja uz bērnu tiesību komitejas ieteikumiem. Šis jautājums pašlaik tiek eh, diskutēts politiski, jūs to arī ļoti labi zināt. Mūsu prezidents Vējoņa kungs eh, nāca klajā ar plašās līnijās līdzīgu priekšlikumu. Eh, tas bija septembrī. Līdz šim priekšlikums nav guvis atbalstu. Uh, Nu, varbūt eh, es drīzāk runāju no tāda sava akadēmiskā apvienotās karalistas a, eh, a, eh, pamata, bet ja mēs tad risinām vienu jautājumu pēc otra secīgi, tad, nu, varbūt šis būtu tāds pareizais veids, kā pieiet, pieiet šai situācijai. Un Tums kundze man a, a, nodeva savas asistentes jautājumu. Aicinātu jūs pavērties 17. parindē. Jautājums par to, vai 15. Eh, gadā pieņemtais ir kaut kā mainījis situāciju. Šķiet, ka um, atklāti jāatzīst, ka nē. Izejas punkti vēl joprojām ir 9. un 10. pants līgumā par Eiropas Savienības darbību. Un kamēr vien šie panti nav mainīti, visas lietas ir saistītas. Dalība valsts pilsonība, Eiropas pilsonība un pēc tam valstiesības. Jā, šis, šī ir ļoti svarīga lieta, bet es īsti nezinu, kā tā sasaistās ar šo konkrēto gadījumu, bet, nu, protams, visu cieņu jūsu asistentē. Okay, thank you very much. Um... Paldies! Izskanēja daudz interesanti jautājumi un komentāri. Atbildēšu uz dažiem no tiem. Es atvainojos, nezinu jūsu vārdu. Jūs teicāt, ka es nepieminēju vairākus jautājumus. Nu jā, ir vēl vairāk jautājumu, ko es pat nepieminēšu, jo ir ļoti daudz aspekti, kas saistīti ar šo situāciju. Tiešām ļoti daudz. tad pievērsīšos dažādiem jautājumiem. Pirmkārt, kādēļ, kāda ir notikuma attīstība naturalizācijas e, jomā? Tad jā, no vienas puses jārunā par uh, cilvēku statusu, par citu valstu pilsonību pieņemšanu, tad ir naturalizācija. Jā, ir tāda dinamika, kas pavisam lēnām, bet tomēr virzās ceļā uz vairāk pilsoņiem. Bet tas noteikti būs ļoti garš process vispārējā diskusijā man šķiet, ka ļoti interesanti, ka mēs mēģinam to, šo apspriest kā tīri juridisku jautājumu. Es atvainojos, protams, līdz uh, runātājiem, bet, bet patiesais jautājums par to, kā notiek sociālas pārmaiņas. Un tas arī ir visa šī jautājuma pamatā. Tie ir sociālas dabas jautājumi. Un, un te ir jājautā, kas uh, ļauj sabiedrībai funkcionēt kā piederības sajūta sabiedrībai tiek īstenota un izjusta, kādēļ daži cilvēki vēlas naturalizēties un citi nē. Jā, var jau teikt, no sākuma ir sociāls pārmaiņas, un tad ir juridisks pārmaiņas. Dažkārt ir juridisks pārmaiņas, un tad sabiedrība mainās. Jā, ir jauns likums, un tad cilvēki izlēma, ha, varbūt kāds jautājums nemaz nav tik problemātisks. Mums nevajadzētu zaudēt uh, savu fokusu. Sabiedrībā ir jānotiek sociālai diskusijai par to, kur mēs kā sabiedrība esam un kā mēs rīkojamies ar mūsu vēsturi. Kā esam nonākuši šajā konkrētajā situācijā un ko darīt tālāk. Un arī par risinājumiem daži jautāja, kāds būtu risinājums. Vai problēmas tiktu automātiski atrisināts, ja visi būtu pilsoņi? Es neesmu tik droša es neesmu droša, ka visas problēmas tiktu atrisināts. Varbūt, ka būtu mazāk problēmu, bet es nedomāju, ka mēs atbrīvosimies no visām mūsu problēmām gluži vienkārši tāpat vien. Lieliski! Un tagad ir pienācis laiks man teikt jums visiem paldies uh, doktorai Tomsmanai, doktoram Paparinskim un profesorai Digrigorijā. Paldies, ka prezentējāt savus ziņojumus esat laipni aicināti palikt zālē arī uz diskusiju par lūgumrakstu. Kā vēlaties, vai nu doties prom vai palikt, vienalga kā jūs plānojat pavadīt savu pēcpusdienu. Liels paldies un paldies par jūsu ieguldījumu šajā ļoti sarežģītajā tēmā. Paldies! And now, colleagues, I see that there are more people gathering in the pilsoņi redz, ka sapulcējas vairāk kolēģi zālē, un tagad ir īstais laiks pievērsties 23. punktam. 747. Kas ir lūguma raksts 747 2016. gadu, ko iesniedz Igaunijas iedzīvotājs Sergejs Stepānos un kam pievienoti 19552 paraksti par Igaunijas un Latvijas iedzīvotāju vēlēšanu un politiskajām tiesībām, kuri nav ES pilsoņi? Eh, nav, eh, diemžēl, klāt paša lūguma raksta izniedzēja, bet eh, Porska Enders viņu pārstāv, un es priecājos dod jums vārdu uz piecām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Es te jūtos tāds nedaudz bezcerīgs. No vienas puses es esmu pateicīgs, ka šīs debatas vispār turpinās bet skatoties eh, nu, šo problēmu par bezvalstniekiem, nu, tā ir daudz eh, nepatīkamāk, kā tas šeit izskatās, jo, kad jums nav nekādu tiesību, eh, jūs arī kļūstat par cilvēki ar noslieci uz kriminālām darbībām, un uh, savukārt mums ir daudz pilsoņu Krievijas pilsonību, un man tas eh, liekas, ka tā ir tāda neliela humanitāra katastrofa, kas uh, ievelks un ievelks un ievelks. Un, un etniski, nu tā teikt, tīrām nācijām varbūt. Uh, šie cilvēki ir ļoti izdevīgi, ja viņi ir maksā nodokļus, bet viņam nav tiesību, viņi arī nevar ceļot un uzklausot visus šīs šos atklājumus un tā tālāk, nav nu, rodas tāda sajūta, ka, ka faktiski nav jau īsti liela cerība, ka kaut kas mā īsti mainīsies, jo visās šajās prezentācijās netika nonākts līdz lietas būtībai. Un e, nacionālisti vienmēr vēlas tikt salīdzināti ar citām valstīm, bet, piemēram, Igaunija nekad nesaka, ka viņi grib, e, lai viņi salīdzina ar Somiju, kur ir neliela zviedru minoritāte, kur tiesības ir aizsargāta, un viņa nemaz nav vairums noziedznieku e, cietumos, un viņiem ir savas skolas, un neviens nejūtas apdraudēts. Nu, Var jau būt, ka tā ir diskusija par, eh, kam būtu igauņiem jāpievērš paši mājās. Bet eh, faktiski šeit jau nav vietas šādai politiskai diskusijai. Es domāju, ka tās ir vienvirziena ceļš un tas dodas uz nekurieni. Demogrāfija strādā pret e, visiem, kas dzīvo Baltijā, ne tikai etniskiem krieviem, bet arī etniskiem igauņiem. E, viņi paliek ar vien mazāk, un visi tur paliek ar vien mazāk, jo es domāju, ka šis ir vissaindētākais temats Igaunijā, jo būtībā e, etniski igauņi ir labi cilvēki, viņi ļoti labi atceras, kā tas bija, kad spiediens tika izdarīts uz jūsu dzimto valodu, ka mums vajadzēs eh, vairāk eh, mācīties krievu valodu, un tagad mēs to pašu daram ar krieviem. Tātad, ja jūs gribat būt uh, īsts cilvēks, tad jums jāmācās jau no bērna kājas ikāņu valodu. Nu, un mēs jūtam, ka varbūt, ka tā nav īsti pareizi, bet mums ir vāra, un mēs tagad to varam darīt, jo mēs esam, tā teikt, nacionāla valsts. Nu, tāda viena lieta, kas man parasti šeit patīk, tas ir absurdi, ka Eiropas pilsonība, ja mums tāda būtu, nu, tā kā bija padoma pilsonība, faktiski varētu varbūt eh, vienkārši aizmirst par visām tām nacionālajām indējošajām debatēm. Bet es kaut kā neredzu, ka tas tuvotos. Tas būtu lieliski, ja man būtu Eiropas pilsonība Un es negribu būt daļa no šīs mūžīgās nebeidzamās diskusijas par to, kā tas bija, tur Hitlers tika uzvarēts un tas Staļins okupēja un tā tālāk. Un man arī nepatīk mani bērni tevis apspriež, bet tā ir galvenā tēma. Un tikko kāds min, ka tas ir drošības jautājums un Latvijas vai Igaunijas eksistence Tas man atgādina kādu citu valsti, kurā eh, ebreji bija kļuvuši par eksistenciālu apdraudējumu. Nu, man grūti ir pieņemt šādus apsvērumus, jo mēs zinām, ar ko tas viss beidzās. Un šāda veida kļūda, eh, kā kāda cilvēka, varbūt eksistenciāls drauds eh, kādai um, valstī, nu īpaši šeit Eiropā, un diezgan ba baisi to dzirdēju, to, ko šodien dzirdēju šeit. Nu, lūk. Tā kā es ceru, ka kaut ko te varēs darīt, un jau līdzīgi kā ar ASV, e, eh, tur t, eh, bija tā, ka, ja jūs neesat pārstāvis un pilsonis maksā nodokļi, bet mums ir, piemēram, cilvēks maksā nodokļus 27 gadus un uh, nevar dabūt pārstāvniecību Eiropas līmenī, jo tas ir ļoti indējoši un šitā mēs paši sevi iznīcināsim. Paldies! Liels paldies! Atļaujiet vērst jūsu uzmanību uz to, ka jūs daudz nepaskaidrojāt par lūgumrakstu, bet kolēģiem ir pieejams pats lūgumraksts internetā un arī kopsavilkumam būtu jābūt pieejamam. Pāriesim pie komisijas un uzklausīsim jūsu viedokli. Lielas paldies priekšsēdētāji. Lūgumraksta iesniedzējs ir uh, apšaubījis uh, to, uh, cik likumīgi ir liekt eh, vēlēšanu tiesības nepilsoņiem Latvijā un Igaunijā. Un komisijas prāt eh, vispār eh, vēlēšanu jautājums ir dalību valstu kompetencē, un tas ir saskaņā ar es likumdošanu. Un es likumdošana nodrošina, prasa noteikts vēlēšanu tiesības es pilsoņiem īpaši Eiropas vēlēšanās. Uh, un Eiropas līgums nosaka, Eiropas parlamenta locekļi tiek ievēlēti uz periodu līdz pieciem gadiem, aizklātā balsošanā atklājiet, atklātās vispārējās eh, vēlēšanas. Un 8. pants mm, par parlamentu vēlēšanām nosaka, ka Tālāk vēlēšanas tiek organizētas saskaņā ar nacionālajām normām. Un Eiropas līgums paredz, ka parlamentā ir jābūt Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvjiem. Un, attiecīgi, jābūt pārstāvētiem, tātad pilsoņiem jau pārstāvētiem Eiropas parlamenta līmenī. Un 22. panta otrā daļa savukārt mm, nodrošina tiesības mobiliem ES pilsoņiem, kas nosaka, ka jebkurām dalību valsts pilsonim, kas dzīvo citā dalību valstīm, ir jābūt iespējai piedalīties vēlē, EP vēlēšanās jebkurā tajā valstī, kurā viņš dzīvo, tieši tāpat kā pilsoņiem šajā dalību valstī. Eiropas Savienības tiesa arī ir devusi skaidrojumu šajā jautājumā. Eh, lietā Spānija pret apvienoto karalisti tiesa ir nolēmusi, ka tā kā ES nosaka vēlēšana tiesības ES pilsoņiem, tā neliedz dalībvalstī paplašināt vēlēšana tiesības uh, un attiecināt tās arī uz, tie, uz, uz iedzīvotājiem, kas nav to pilsoņi. Tā kā elektorāta e, sastāv var noteikt dalībvalstis, un dalībvalsts to arī dara. E, Delvīna lietā tiesa savukārt ir paskaidrojusi, ka tāda, kad dalībvalsts definē to, kuras personas var realizēt Eiropas e, vēlēšana tiesības, Šai kompetencē ir jābūt saistība atbilstošai Eiropas Savienības likumdošanai. Komisijas prāt, Latvijas un Igaunijas iestāžu lēmums nepaplašināt vēlētāju loku uz eh, nepilsoņiem nav saistīts saistīti ar uh, diskrimināciju pēc nacionālā principa vismaz no ES viedokļa. Eiropas komisija saprot, ka uh, eh, nē, pilsoņu situācija abās valstīs ir jutīgi jautājumi, un šai sakarā iespējams, ka būtu svarīgi minēt Eh, ka eh, dalībvalstīm vajadzētu kaut ko darīt, lai eh, samazinātu nepilsoņu skaitu, stimulējot pilsoņu skaitu palielināšanos. Un šeit es atsaucos uz Franci Tīmermanu vēstuli pagājušā gada novembrī, kas bija adresēta Eiropas parlamentam, kur komisija apstiprina apņemšanos sadarboties ar Eiropas parlamentu Man ir tāda sajūta, ka kolēģi šeit pašlaik veic savas divpusējās sarunas. Jums ir nepieciešami papļāpāt lūdzu iziet ārā, bet tagad klausīsimies komisiju. Komisijas prāta kas varētu būt svarīgi. Tad samazināt nepilsoņu skaitu, bet tā ir dalībvalsts kompetence un ES kompetence šeit ir visai ierobežot tomēr. Komisija ir apņēmusies spērt soļus un atbalstīt dalību valstis, eh, risināt eh, šo te bezvalstnieku problēmu un to samazināt to skaitu. Komisija uzskata, ka nav iemesla iejaukties um, attiecībā uz šo lūgumu rakstu un atjaun, atvainojiet, lūdzu, tā notiek, ka cilvēki nāk un iet un runā un diskutē savā starpā un cerams, ka jūs pārāk netikā traucēt. Un tālāk, lūdzu, kolēģi, kas vēlas izteikties par pašu lūgumu rakstu. Indicate if you want to take the floor. Tātad lūdzu, parādiet, ja vēlaties izteikties. Mitrofāno kungs lūdzu. Liels paldies! Šodien mums ir vajadzīgs atbalsts no Eiropas parlamenta deputātiem un no Eiropas Savienības sabiedrības kopumā, jo ne tikai lūguma rakstiesniedzējs un ne tikai uh, parlamenta deputāti, kas pārstāv minoritātes Baltijas valstīs, bet arī 20 tūkstoši Baltijas valstu iedzīvotāji ir pārakstījuši šo lūgumu rakstu. Tā kā mēs runājam par problēmu, kura ir tiešām reāli eksistējoša. Es nevaru teikt, ka mēs esam pasīvi neko nedarām. Uh, mūsu valstīs NVO aktīvisti, e, kas pārstāv Nacionālo minoritāšu partijas, organizē daudzas sanāksmes, protestus un tā tālāk. Mēs esam aktīvi arī savos parlamentos, liekam priekšā grozījumus likumdošanā, lai varētu atrisināt nepilsoņu problēmu. Latvijā 2012. gadā mēs centāmies organizēt referendumu, lai piešķirtu automātisku pilsonību visiem nepilsoņiem. Taču valsts mums aizliedza organizēt šādu referendumu. Tātad aizliedza Latvijas pilsoņiem balsot par to, lai nepilsoņi kļūtu par pilsoņiem. 2013. gadā Mēs organizējām, tā bija nevalstiska organizācija, organizējām nepilsoņu kongresu. Un šodien es esmu ieradies tēkreklā, kurš tika uh, apdrukāts pirms diviem gadiem, kurš saka uh, Let my people vote tās bija mūsu sauklis, um, tad, kad notika nevalstiskās uh, um, organizācijas aktivitātes. Tas ir ļoti svarīgi, jo Latvijas valdības šai komisijai un parlamentam ir faktiski E, nosūtīs tādu izaicinājumu, arestējot nepilsoņu kongresa vadītāju Gapoņenko, kurš tika ieslodīts uh, cietumā, bet viņu ievēlēja nepilsoņi, lai piedalītos miermīlīgā dialogā ar uh, valdību. Un tagad viņš ir cietumā, jo viņš komentēja uh, kaut ko internetā. Nu, cienījamie kolēģi, mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, mums ir vajadzīgs Eiropas komisijas un citu institūciju atbalsts, lai izmeklētu šo situāciju ar nepilsoņiem un rastu veidu, kā atrisināt to. Lūdzu, cenšties turēties pie tēmas. Tēma ir konkrētais lūgumraksts, ko mēs cenšamies uh, paskaidrot. Nē, tēma. Uh, ir lūgumraksts, un uh, lūgumraksta pārstāv arī lūdzu turties pie lūgumraksta satura. Šī eh, nav modas skata vai izstāde. Tā kā lūdzu turieties pie šīs dienas temata. Tagad mamīkin kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījami kolēģi. Ceturtā gadsimtu nepilsoņiem nav tiesību balsot vietējās parlamentu un EP vēlēšanās. Un apmēram tie ir 12% Latvijas iedzīvotāji. Un iedomāsimies, ka 12% eh, Eiropas Savienības dalību valstī eh, tāpat nevarētu to darīt. Ir bijušas reakcijas no komisijas un parlamentu un ārējās darbības dienesta. No un paziņojumu par to, ka jāuzlabo situācija. Ja kāds nesaprot, eh, mēs varam piedāvāt autoritāras valsts rīcību, izvēlēties punktu vēsturē, tad sadalīt iedzīvotājus divās daļās - pilsoņi, nepilsoņi, kam nav tiesība balsot. Nav eh, nepieciešama likuma par mēdīju kontroli. Es vēršos pie Eiropas eh, komisijas, pirms mēs balsojam. Iedomājieties situāciju, ka 12% iedzīvotāji nevar piedalīties nevienās vēlēšanās, bet 80% var, vai jūs skatītos, ka tā ir problēma Eiropas demokrātiem. Nu, tas ir retorisks jautājums. Čakīkungs. Thank you very much for the floor. Paldies par doto vārdu, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, dārgie draugi. Nu, šis ir ļoti vecs stāsts un ļoti sarežģīts un jutīgs, ļoti politiski motivēts stāsts. Practically... Mēs eh, praktiski eh, atbildam uz vienu jautājumu, un šis jautājums ir par Eiropas parlamenta kompetenci. Es personīgi varētu pieņemt uh, pilsonības piešķiršanu nepilsoņiem abās dalībvalstīms un uh, atbalstīt viņu tiesības balsot Eiro, vēlēt Eiropas parlamentā bet mums nav kompetence šajā jautājumā. Un kā kompetence sacīja, tā ir dalībvalsts kompetence. Tā kā. Priekšsēdētājs kundze, es ieteiktu balsojumu par šo jautājumu. Un jautājums, kurš balsos par, tas balsos par to, ka šīs lūguma raksts ir jāslēdz kopā ar lēmumu nosūtīt vēstuli Eiropas komisijai un Igaunijas un Latvijas valdībām, lai sāktu, uzsāktu jaunu diskusiju kārtu un prasītu eh, re, rezolūciju. Tie, kas balsos pret, tie balsos par to, ka lūgumraksts paliek atvērts, bet šajā pašā sakarā arī sūtīt šīs te vēstules komisijai un apdalību valstu parlamentiem, mm, prasot šo te jauno uh, izskatīšanas vai konsultāciju raundu. Mums ir vajadzīgs risinājums, jo mums gal galā varam par to vēl runāt rīt no rīta, bet uh, varbūt tas nebūs vajadzīgs. Jo varbūt, ka būtu labāk izlemt ar balsojumu. Paldies, jā, tas ir labi. Nu, es dzirdu, ka kāds nāk ar kaut kādu konkrētu priekšlikumu par to, kā virzīties uz priekšu. Nu, tāpēc jau mēs arī vēlamies, lai lūgumraksts iesniedzējs būtu šeit, lai mēs rastu veidu, kā tu, uh, ko virzīties uz priekšu, Manderkungs. Jā, paldies. Es atbalstu Čakī kungu pilnīgi un galīgi. Uh, tā tad nobalsot par to, vai aizvērt uh, šo te um, lūgumu rakstu, vēlējos padalīties nedaudz ar savām šaubām. Uh, Nu, šīs eh, diskusijas, protams, bija ārkārtīgi emocionālas, un faktiski eh, mums šeit ir ļoti uzmanīgi jālūkojas uz šiem te parlamenti, eh, uz šiem te ļoti jūtīgiem jautājumiem. Un faktiski parlamentārisms ir tāds revolucionārs izgudrojums, kā varbūt kādreiz bija elektrības atklāšana tā tālāk. Un, e, protams, ka ir jāraugās to, kas ir vēlētāji, un jāraugās uz to, e, kad un kā piešķirt iespējas e, balsot un tā tālāk. Bet dalībvalstīm pašām tiecības izlēmt, kā šīs dalībvalstis organizē vēlēšanas, un tas ir subsidiaritātes jautājums, un tā arī strādā šīs te dalībvalsts. Un tas, protams, skar mūsu pilsoņus. Uh, Un ja mēs vēlamies pārstāvēt mūsu pilsoņus, eh, tad eh, mums nav jāizlem šīs lietas centralizēti Briselē. Lūk, šī te daudzveidība, ko pārstāv dažādas dalību valstis un uh, reģioni, tas arī rada šo demokrātiju un parlamentārismu. Paldies, Tūmskundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju norādīt dažas lietas. Mēs šodien dzirdējām no dažiem kolēģiem, ka šie cilvēki nav Igaunijas un Latvijas atbildi, nav tiesa. Viņi ir šo valstu jurisdikcijā un viņiem nav uh, saistības ar citām valstīm pasaulē. Startautiskā sabiedrība un Eiropas Savienība piekrīt šim statusam nav tiesa. Šāds status nav uh, pareiza. Uh, Eh, attiecīgās eh, no konvencijas eh, faktiski tiek ignorēt šajās divās valstīs. Treškārt, tik uzsvērts, ka cilvēki nav ieinteresēti iegūt Igaunijas pilsonību. Nu, tas jau jautājums par to, ka vīnogas ir zaļas. Ja jūs kaut ko nevarat dabūt, tad jūs atradīsiet iemeslus pateikt, kāpēc jūs to negribat. Uh, Mans 12-gadīgais dēls saka, uh, man nepatīk angļu valoda, man labāk patīk franču valoda. Tas tas, nu, tāpēc arī situācija liecina par pretējo. Uh, vai ir šķēršļi, lai cilvēki, ka nav šķēršļu naturalizēties? Nē, ir gan šķēršļi, tas ir valodas eksāmens un 54 pilsoņi saka, viņi nespēja nolikt eksāmenu. Paitkungs sacīja, ka mums eh, bija 1600 cilvēku šo eksāmenu nolika, bet daudz cilvēku to nevar, jo viņi patiešām jau ir veci. Vēlēšana jautājums nav ES e, lieta. Nē, mēs te runājam par ES vēlēšanām. Un Eiropas e, parlaments piešķir deputātu vietas saskaņā ar uh, iedzīvotāju skaitu. Latvijai, piemēram, ir astoņas deputātu uh, vietas. Nu, kā tad tur ir ar to pilsoņu skaitu? Nu, tad vēl kāda lieta. Kēderkungs par to runāja, Kēderkungs par to runāja. Viņš ir Igaunijas pilsonis un etnisks Igaunis. Viņš ir nevis krievalodīgais vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš ir labi pazīstams Igaunijas rakstnieks. Mēs maksājam nodokļus. Mm, Eiropas Savienības eh, nodokļus maksā mūsu nodokļu maksātāji, bet viņi nav pārstāvjoti Eiropas Savienībā. Un tā tad eh, politiskās retorikas, līdz ar to viņi tiek pakļauti politikas retorikai no Krievijas puses, un tas nav īpaši tālredzīgi. Tiek teikts, ka um, atšķirības tiesībās stimulē uh, naturalizēties. Vēlēšanas ir svarīga lieta, bet ja nepilsoņi maksā nodokļus, tad viņiem ir jābūt tiesībām piedalīties. Un es jau teicu, tas saistīts ar politisko uh, risku, bet es gribētu lūgt uh, noskatīties divu minūšu video. Šī ir jautājums, par ko, šis jautājums, kuras atklātnes varēs runāt. Nesmu pārliecināts, kas pārliecinās šos cilvēkus, kas neklausījās debes, kas tikai atnāca šurp. Tā kā balsojoši zaldāti, kas zina, kur pogu spiest, bet es gribētu pārliecināt šos cilvēkus tikai parādot nelielu personisku video. Zinat ko, es domāju, ka tas nebūtu taisnīgi ļaut jums rādīt video, ja neviens cits to nevar darīt. Nu, mēs Cecīlī to prasījām, no sekretariāta saņēmām atļauju pa grupām, es par to runāju, ja jūs atceraties. Nē, nu man ir šī priviloģija būt priekšsādātāji, un šobrīd mēs esam jau pārsnieguši laiku, un es jūtu, ka ir daudzi kolēģi, kas arī vēlētos rādīt filmas un darīt visādas lietas. Mēs esam redzējuši jau te modas skats piemērus, es, man tas nepatīk. Mums ir jārunā par, konk jāizskat konkrēts lūgumraksts pēc satura un jāiet uz priekšu Un mums ir jānāk, ko darīt ar lūgumu rakstu. Es šiebrīd, šobrīd esmu dzirdējis praktiski vienu uzstāšanos, kurā bija kaut kāds stru, uh, priekšlikums, uh, ko darīt tālāk, pabrikums. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties komitejai par tik daudz laika, kas tik veltīts šai, uh, šim lūgumrakstam. Un tas bija lielisks seminārs, mēs dzirdējām labu, ļoti kompetentu. Uh, cilvēku uzstāšanās, tā kā varbūt vajadzētu noslēgt šo jautājumu. Un es domāju, ka labākais, kā virzīties priekšu komitejai, būtu nobalsot par lūgumraksta uh, slēgšanu šajā brīdī, jo mēs daudz vērtīga laika esam veltījuši šiem grūtajiem jautājumiem. Visi, kas gribēja saprast problēmas, uh, saistībā ar nepilsoņiem šiem valstīm varēja gūt šādu informāciju, un tāpēc es domāju, ka būtu vērts slēgt šo uh, lūgumu rakstu. Kapizan Rojas kundze. Pavisam īsi. Šī pilsoņa jautājums saistās ar mūsu komiteju, un tas bija sarežģīts jautājums. Mēs varam teikt, ka uh, Iespējams, ka pat ir uh, viedokļu šķēršanās grupā, bet nu, es vēlētos uh, pil, pilsoņus likt um, centrā, problēmas centrā. Te ir runa par fundamentālām tiesībām. Un, um, ir jāskatās uz pilsonības terminu, un ja mēs uz to raugāmies, varbūt atradīsim risinājumu. Kad bija pēdējais? Mm, uh, pā, paplašinājums, tad mēs runājām arī par pilsoņiem. Un, uh, Un eh, runājam arī par kompetenci, bet es, manuprāt, eh, tas nemaz nav tik acīm redzam, ka Eiropa nevarētu eh, ko darīt. Un nevis, ka mēs tikai slēdzam šo lūgumrakstu vai sū, sūtam vēstuli, ne, mums ir jā, jāpatur atvērts šis lūgumraksts, ir jāturpina izmantot savu diplomātiju un izmantot savas kapacitātes, un varbūt tad beidzot mums arī izdotos sniegt kādu risinājumu šiem pilsoņiem. Paldies! Much, Mrs. Kuneva. Paldies, Koņās kundze. Liels paldies. Vispirms es vēlētos izteikt priekšlikumu. Interpretēt to būtu gatava vēlāk. Man nav atbilstošas, atbilstošas zināšanas. Lībe, έτσι ώστε να έχουμε εξ, εξειδικευμένους συνάδελφους kas attiecas uz Lībe eh, komiteju. Mums ir kolēģi, kas specializējas šajos jautājumos, un tur mēs varētu pēc būtības izstīties šos jautājumus. Un iespējams, eh, ka te varētu runāt par propagandu un citām problēmām, bet ir svarīgi, protams, neizslēgt 12% valsts iedzīvotāju. Un, protams, mēs eh, cenšamies eh, šos cilvēkus iekļaut sabiedrībā. Eh, cilvēki, kas ir izglītoti un nav spējuši iemācīties valodu, nu, mēs nevaram atstāt situāciju tādu, kā tā ir. Es domāju, tas tāds ekstremāls gadījums - 12% pilsoņi, tas ir daudz, un par to mēs runājam. Paldies! Siemanais Peserel kundze. Petkungs. Liels paldies! Es nezinu, kāpēc mēs nerunājam par šiem 161 tūkstoši tikai Igaunijā. Uh, kas iemācījās šo igauņu valodu, eh, nolika eksāmenu un ir Eiropas un Igaunijas pilsoņi. Es domāju, ka katrs cilvēks 27 gadu laikā, kopš Igaunija atguva neatkarību, ir spējīgs iemācīties vienu valodu, īpaši valodu valstī, kurā viņi pastāvīgi dzīvo. Nu, lūdzu, kolēģi, saprotiet, ka uh, Te ir runa par motivāciju uh, pieteikties pilsonībai un uh, ne citādi, jo visiem šiem cilvēkiem ir iespēja dabūt vai nu Igaunijas vai Latvijas pilsonību, ja viņi noliek eksāmenu un uh, zina valodu, kurā viņi pastāvīgi dzīvo. Es domāju, ka vairumā jūsu valstu ir tieši tāda pati situācija. Ja kāds vēlas, uh, grib jūsu valsts pilsonību, uh, Viņiem ir kaut kas jāzina par val, valsts valodu un e, konstitūciju un tam līdzīgi. Tā kā šajā nozīmē Igaunija un Latvija ar ko neatšķirs. Un šai sakarā mums ir jākoncentrējas šis tas piemērs. Tātad 161 e, tūkstoši to izdarīja, nekādas problēmas. Un tagad mēs e, te tērējam laiku uz tiem, kam trūkst motivācijas mācīties Igauniju, Igauniju latviešu valodu. Pirms pāris gadiem uh, kad Krievija nolēma prasīt eh, vīzas eh, no nepilsoņiem, tas ievērojami samazināja to cilvēku skaitu, kas pieteicās pilsonību, jo viņi bija zaudējuši daļu no uh, motivācijas. Jo tagad uh, ar bezvalstnieku pasēm, viņi var, nepilsoņu pasēm, viņi var bez vīzes ceļot uz Krieviju, kamēr Latvijas pilsoņi un Igaunijas pilsoņi to nevar darīt. Un tas ir birokrātisks un dārgs process, lai dabūtu šo vīzu. Tā kā uh, Pirms jūs pieņemt ļoti svarīgus lēmumus, nu paskatieties, kas patiešām ir problēma. Un šajā sakarā, nu nav jau vairāk ko teikt daudz, jo Galvenokārt tas ir iekšpolitikas jautājums gan Latvijā, gan Igaunijā, kurš diemžēl ir parādījies šeit un kas nav Eiropas Savienības atbildība. Ja jūs darīsiet, eh, radīsiet precedentu ar šo jautājumu, nākošais mums šeit būs eh, virkne jautājumu no katras ES dalībvalsts eh, par jautājumiem, kas nav ES kompetence. Un mēs zinām, cik ļoti smalki ir šī robeža starp nacionālo suverenitāti un Eiropas Savienības kompetenci. Uh, Un visi šie cilvēki nav nekādi klasiski bezvalstnieki. Viņiem visiem ir tiesības saņemt pilsonību, ja vien viņi nedaudz papūlas iemācīties valsti, eh, tās valsts valodu, kurā viņi dzīvo, nolikt eksāmenu, bet, eh, nu, varbūt ir viņiem cita motivācija, kāpēc viņi to nav spējuši izdarīt 27 gadu laikā. Paldies! Jā, līdz ar to runātājs saraksts ir izsmelts, kas vēlas par to runāt. Nē, trešo reizi es nevaru vairs jums dot vārdu. Tagad ir jā, t, vēlreiz jādod vārds um, lūgumraksta iesniedzējam noslēgumu komentāriem. E, tā kā jums ir iespēja reaģēt uz dzirdēto, un tad e, centīsimies izdarīt secinājumus. Liels Paldies, jā, ir laba ideja balsot un nosūtīt vēstules uh, nacionālajiem parlamentiem un valdībām. Es tiešām ceru, ka jūs balsosiet Jā, lai šiem cilvēkiem būtu, tā teikt, vairāk balss, lai viņi tiktu sadzirdēti, jo ir grūti būt šādā vietā, ka neviens eh, tevi eh, ne pārstāv. Igaunijā tie ir 7% iedzīvotāji. Tā kā tā ir laba e, ideja, jā vai nē, bet vēstules uz parlamentiem būs, e, kas tiks norādīts uz to, ka ir problēma, jā, kas komisijai gan parlamentiem norādot, ka tā ir problēma. Nu, tas ir vismaz mazs solis uz priekšu. Jā, paldies un Šī principā bija tāda vēl nepieredzēta uh, pozīcija no lūgumrakstiesniedzēja puses. Es nopietni uztveru jūsu ieteikumu un um, likt šo jautājumu uz balsošanu. Tas bija arī Čakiekunga priekšlikums. Un ko mēs varam darīt? Mums nav jāsūta komisijai vēstuli, viņi ir šeit, viņi visu dzird, bet, protams, mēs varam nosūtīt uh, parlamentu pastāvīgai pārstāvniecībai šeit Briselē un izklāstīt visu uh, vēlēšanu rezultātu. Jāna, vai tas ir pār procedūru? Man ir cits priekšlikums, ja drīkst. Kā komisijas pārstāv norādīja, Eiropas Savienība vairāk kārt ir sūtījis politisks signāls par to, ka šie jautājumi ir jāatrisina. Tā kā iespējams priekšlikums ir atvērt, eh, eh, tātad lūgumrakstu atvērtu un doties uz Igauniju faktu eh, izpētes misijā. Nu, ne jau tā, ka mēs gribētu iejaukties valsts iekšējās lietās, bet sūtīt spēcīgu signālu. Nu, nē, Šeit mēs nepieņem lēmums par faktu noskaidrošanas misijām. Tas ir jāprasa koordinatoram, koordinators, tad nāk uz koordinatoru grupu un tad tiek pieņemts lēmums, bet mēs esam atzīmējuši šo punktu. Nu tad darīsim šādi. Sūtam vēstules bez šaubām, bet tagad tomēr ir e, jābeidz tā kā kolēģi lika priekšā, tā tad es tomēr vēlos elektronisku balsojumu. Ja kādam nav līdzi balsošanas kartītes, tad vienkārši paceliet roku un mēs centīsimies ņemt vērā jūsu viedokli. Tie, kam ir kārte, lūdzu ievietojiet to balsošanas iekārtā un kamēr jūs to darāt, lūdzu, man ir vajadzīga jūsu uzmanība politikas padomdevējiem lai pārliecinātos, ka, ka EPP balso deviņi, ne vairāk, ne mazāk, S un D, maksimums astoņi, astoņas balsis. EKR četras balsis maksimums, četras, Aldei maksimums trīs, zaļajiem maksimums 3, goja 3 un EFDD arī 3 balsis. Vai tas ir skaidrs visām grupām? Tātad jūs eh, skaidri ir jāzina, vai jūs balsojat vai nebalsojat. Tātad pāriem pie balsošanas. Tātad, kas vēlas slēgt lūgumu rakstu un nosūtīt vēstules? Tātad Balsojiet jā, zaļo pogu spiežot. Un kas vēlas to paturēt atvērtu, spiežat sarkano pogu un balsojiet nē. Un tagad sākam balsot. The vote is now open. Sākam balsot. S&D has one vote too. S un D viena balss par daudz. S un D viens no aizvietotājiem locekļiem izvēl kartīti, jā, un koordinators vai politikas konsultants nolemj. Tagad šķiet, ka viss ir labi. Un ir cilvēki arī, kas nebalso. Balsojums vēl nav slēgts, jūs joprojām varat balsot. Tagad viens tautas partijas deputāts par daudz. Tagad labi. 31 kartīte, tikai 27 cilvēki. Labi, beidzam balsot. Tagad beidzam. Tā, un tagad mums ir jāpieskaita viena balss, kas ir pret. Tad ar vienas balss pārsvaru esam pieņēmuši lēmumu slēgt šo lūgumrakstu. Can I ask all members and all staff? Lūdzu uh, koncentrēties uh, uz uh, nākamo lūgumrakstu un tie, kas nepiedalīsies diskusijā par 636 lūgumrakstu, lūdzu atstāt zāli, kas gratās, uh, grasās turpināt darbu, lūdzu jūtieties ērti un turpinām. Tagad eh, mēs izskatām eh, lūgumu rakstu, kā es jau teicu, 636, Afran un Foro Andalūs. Paciente, pacientes vārdā iesniedz Spānijas valsts piedarīga persona par konkursu sistēmu Andalūzijas autonomajā apgabalā attiecībā uz zālēm. Un mums ir Tereza Martīnes Himenes šeit klāt. Jūs esat afāras prezidente un jūs esat pārstāvat to lūgumu raksta iesniedzēju. Jā, jā, tā esmu es, esmu no farmaceitu asociācijas afaran. Jums tāds pats vārds gandrīz kā mūsu kolēģi, tāpēc es sajaucu. Ā, nu, lieliski, lieliski. Jā, nu tikai viens uh, vārds mainās, un cit, visādi citādi jūsu vārdi ir identiski. Nu, vārds jums. Uh, Jā, nu tas nekas. Lielas paldies priekšsēdētājs kundze. Labu eh, vakar eh, visiem priekšsēdētājai, mm, eh, dāmas un kungi deputāti. Nu, izteikšos īsi. Mani sauc Mārija Teresa Himenes, esmu farmaceita, kurai ir savs, mm, mm savs farmaceitīs uz, uzņēmēs, uzņēmums, un es ceru, ka mani var dzirdēt. Es gan Šeit vēlos pārstāvēt pacientu asociāciju Andalūzijā, vairāk kā 500 pacientu asociāciju, 47 tūkstoši pāraksti ir klāt, un, ko saņēmis ombuds, un es vēlos lūgt eh, to, mm, ko vēlas Andalūzijas pacienti, jo viņi tiek diskriminēti, eh, jo Spānijas eh, veselības sistēmas logo jau arī ir eh, mm, šis eh, logo, kas simbolizē šo situāciju, un Spānijā ir Andalūzijas autonomija apgabalā iespējams ir saņemt 10 tūkstošu medikamentu, bet Andalūzijā ir konkurs, un tikai tie, kurus apmaksā sociāli, mm, sociālais dienests, ir tikai 503. Un nu, līdz ar to te jau tiek eh, diskriminēts eh, Andalūzijas eh, pacie, pacients. Nu, šie visi apmeklētāji Andalūzijas arī tiek diskriminēti. Viņi dodas uz izmanto sociālās drošības sistēmu, viņi nāk ar savu recepti un mēs varam izsniegt tikai šos konkrētos medikamentus, kas ir uzvarējuši konkursu. Un šie konkursi uh, Eh, tiek mm, tā rīkot, nu es arī minēšu tādu mm, piemēru, lai varētu labāk saprast. Un, piemēram, ir konkurss un ir viena laboratorija, kas uzvar. Tātad viņiem līdz ar to ir iespēja fabricēt, ražot febra paracetamolu 8 miljoniem pacientu. Un tad, nu, ir tā, ka tie uzņēmumi, kas konkurēja šajā konkursā, nu, viņi tur nāk arī no Indijas un uh, Bangladešas, bet uh, viņiem nav pietiekamas uh, ražošanas kapacitātes, un tāpēc arī beigās viņi nenonāk pie pacientam, nepietiek uh, medikamentu, nepietiek zāļu, un, piemēram, paracetamols 100 miljonu vienību tiek prasītas, bet tikai desmit tūkstoši tiek saražoti, un uh, tad uh, mēs uh, iz, ne, nevaram atstāt cilvēkus bez zālēm, tad ir jāizstāj šis medikaments, un tad ne, nav pietiekama nodrošinājuma, un nav adekvātas risinājuma pacienta situācijai. Ja tīpaši, ja ir vairāki medikamenti jālieto, un eh, kāpēc tā ir Andalūz, Andalūzija, kurā tas ir mm, pārvalde, kurā ir šī mm, problēma? Nu, lieta tāda, ka mm, problēma šajā konkursā ir tāda, ka eh, šis eh, zāles, mm, par kur ir konkurs, mm, nu, tur, piemēram, ir. Um, cilvēki, kuri, m, mm, kuriem ir problēmas ar laktozi. Un eh, viņi, un tas arī rada problēmas. Tad eh, tālāk, kāpēc eh, šī Andalūzijas apgabalā ir šie konkursi? Un Nu, lieta tāda, ka nevar, eh, piemēram, sakrāt šos medikamentu zāles. Nu, ja desmit tūkstoši visā Spānijā ir, nu, nevar ietaupīt kaut kādus 400 no tiem. Um, varbūt eh, var tiešām lielās kvantitātēs to sāražot, bet eh, Andalūzijas pacienti un vispārējie tiek diskriminēti salīdzinājumā pret Spāniju un arī salīdzinājumā pret Eiropu. E, tiešām, nu, sanitārā ziņā tas ir ļoti problemātiski. Un, turklāt es esmu pati farmaceita un mm, mēs esam uh, vien, es esmu eksperts šajā jomā un tad mūsu uh, uzdevums ir kalpot pacientiem, būt viņu rīcībā, īstenojot, sniedzot viņiem tiesības, izmantot vislabākās zāles, kas ir pieejamas viņu mm, šobrīd. Uh, Tāpat arī ārsti, viņu galvenais mm, pastāvēšanas uzdevums ir paši pacienti, un lai pacients varētu cīnīties ar slimību, to izārstātu, viņš lieto zāles. Bet kāpēc te ir kādi ierobežojumi? Un te priekšsādātājiem es vēlētos jums lūgt Un izmantošu divas lietas priekšsēdētāji. Es atvainojos, jums piecas uh, minūtes runas laikam paredzēts. Jūs jā, esat pārsniegusi savu runas laiku. Jūs varat lūdzu noslēgt savu stāšanos. Jā, jā, jā. Un eh, šeit es Eiropas parlamentā nāku ar lielu mm, tādu pieticību. Mm, jums ir tā lielākā vara, un tad eh, lūdzu jums paturēt šo lūgumu rakstu atvērtu, jo tad mēs runājam par pacientiem. Uh, Un, ja jūs to uzskatīsieties par adekvātu, es tiešām visā pilnā pazemībā jums to lūdzu, jo tas ir vienīgais reģions Eiropā, kurā šāds gadījums pastāv. Tad nu, lūdzu, lai NV komiteja arī e, tiek iesaistīta tā, lai mēs varētu mierīgākā gaisotnē par to runāt ar IMCO komitejā, kas ir iekšē tirgus komiteja, mm, jo nu, man arī e, te ir kolēģis, kas ir izteicis šos secinājumus, jo mm, zāles tomēr ir arī preces, un ja ir šie konkursi, tad beigās var izveidoties monopola situācija, bet lai būtu iespēja konkurencei. Tātad lūdzu, paturiet to atvērtu. Mēs paši esam tikai pacienti, visvājākais sabiedrības mm, posms priekšsādātājām. Es domāju, laiks uzklausīt arī komisijas pārstāvi. Agnese Matsjo Mandes. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos eh, runāt par komisijas eh, viedokli par šo lūgumu rakstu. Visu pirms par eh, to, ka it kā nepietiekot zāļu konkursu procedūras dēļ par šo tematu es vēlētos precizēt, ka saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību dalībvalsts atbildība ir definēt un noteikt veselības eh, nozars politiku un to, kā mm, medicīnas pakalpojumi, medicīnas aprīpe tiek sniegta. Tātad dalībvalsts atbi atbildība iek iekļauj sevi arī veselības aprūpas pārvaldību un arī resursu piešķiršanu. Tas nozīmē, ka konkursu sistēma uh, Eh, lai varētu piegādāt šos medikamentus, atrodas pilnīgā dalību valstu ziņā un kompetence. Eiropas Savienībai nav kādu kompetenču veselības pakalpojumu jomā, veselības aprūpes nozarēm pastāvošā es likumdošana par medicīnas produktiem neaptver konkursu jomu. Tad runājot par konkrētajām bažām par to, ka mm, nepietiek zāļu konkrēti, un es vēlētos šeit teikt, ka e, komisijai šī problēma ir e, būtiska, tā attiec ne tikai uz Andalūziju, bet arī uz daudzām citām valstīm Eiropas Savienībām. Par spīti tam, ka mums nav kompetenču veselības e, aprūpes organizēšanā, mēs cenšamies sadarboties, atbalstīt uh, dalību valstis, palīdzot viņām apmainīties ar labo praksi, nodrošinot to, ka uzņēmumi saražo pietiekamu daudzumu zāļu un var nodrošināt pastāvīgu to piegādi. Bet mēs stimulējam dalībvalstis dalīties savstarpēji šajā informācijā un kā tad viņas nodrošina to, ka eh, produktu piegāde notiek eh, nepār satraukti. Tad uh, otra lieta par um, zāļu kvalitāti uh, šajā konkursu sistēmā. Es vēlētos arī precizēt, ka šajā saistībā uh, pastāv Eiropas Savienības likumdošana par um, medicīnas produktiem un ir ļoti strikt noteikumi, ka visi medicīnas produkti, kas var tikt laisti tirgū dalību valstī, uh, ka tiem ir jāiegūst eh, tirgu lešanas atļauju, un to piešķir tikai pēc padziļinātas kvalitātes drošības efektivitātes izvērtēšanas. Tātad visi mm, medicīnas produkti, mm, pat ja tie ir ģeneriskie medikamenti, un produkti, kas tiek laisti tirgu Eiropas Savienībā, viņiem ir jābūt šai tirzniecības atļaujai, pat arī tī, tām zālēm, kas tiek importētas no trešām valstīm. Ir skaidrs, ka gadu gaitā arvien vairāk ir aktīvu vielu, kas um, nāk uh, arī no ārpus Eiropas Savienības, bet tad, kad viņi laiž tās tirgu, tad viņiem ir šī tirzniecības atļauja un arī ir uh, kvalitātes kontrola, un te arī par laktozi. Šie kvalitātes aspekti tiek pārbaudīti, iestādes to dara, lai aizsargātu sabiedrisko veselību. Produkts, kas tika minēts eh, šajā tendera sistēmā, cik es eh, saprotu, un nu, viņi, viņi ir atļauti, viņi ir saņēmuši šo tirzniecības atļauju, un tas arī nodrošina kvalitāti, drošumu un eh, efektivitāti. Runājot par aktīvo vielu mm, izrakstīšanu, recepšu izrakstīšanu, kad Šī prakse ir ļoti izplatīta Eiropas Savienībā, un tad, nu, dalību valstīm ir jāpieņem lēmums par to, vai eh, tiek izmantots aktīvās vielas mm, eh, nosaukums receptē vai arī konkrētas zāles nosaukums, un tad, nu, farmaceits var vai nu sniegt šo zīmola uh, um, produktu vai arī ģeneriskās zāles, bet Eiropas Savienības likumdošana katrā ziņā nodrošina a, to, ka mm, Eiropas Savienības tirgu atrodas augstas kvalitātes zāles. Vēlreiz vēlētos atkārtot to, ka Eiropas Savienības likumdošana mm, kompetence veselības aprūpas organizēšanā, to starp konkursu rīkošana, uh, ir dalību valstu rokās, un eh, tad nu, komisija nevar iejaukties un kā risināt lūgumrakstiesniecējas jautājumu. Priekšstādātā paldies, esmu informēta arī par to, ka Andalūzijas pārstāvis ir šeit, un es vēlos dot vārdu Franceskai Leguezuelo uz divām minūtēm. Gracias, prezidenta. Bueno, en primer lugar... A... Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos vispirms pateikties par to, ka man tiek piešķirtas šīs divas minūtes Andalūzijas pārvaldei. Nu, es um, te esmu Briselē. Mm, ir arī šis Andalūzijas pārvaldes apņemšanās, kas uh, jau vairākas reizes ir viesojies šeit mm, parādot to, ka esam cauradzami un mēs vienmēr uh, sniedzam visus datus par uh, Mm, zāļu tenderiem. Šī informācija ir publiska, bet vēlos norādīt, ka tā ir sistēma, kur mm, mēs mm, uzskatām, ka mums ir atbilstīga farmaceitiskā politika, mēs arī rīkojam šos publiskos konkursus. Tas ir process un modelis, kas jau trīs reizes ir ticis apstiprināts Spānijas konstitucionālajā tiesā un, kā jau arī pareizi norāda Eiropas komisijas, pārstāv. Un tas parāda arī to, ka process ir kvalitatīvs, likumīgs, efektīvs un arī ilgspējīgs. Un tāpēc, mm, nu jāteic lūgumrakst iesniedzējai, ka noteikti ir bijuši ietaupījumi arī veselības aprūpas sistēmai, bet šis ietaupījums pēc tam atgriežas eh, atpakaļ pašā Andalūzijas veselības sistēmā un Nu, visi pils, pilsoņi to var izmantot, un to, arī datos to var redzēt. Un vēl es vēlējos pieskarties mm, tam, ka, nu jā, konstitucionālā tiesa apstiprināja to, un tas tad varbūt pieklusinās dažas balsis, kas varbūt ir leģitīmas, ka redz nav pietiekamas brīvības izrakstīt medikamentus un piekļu, medikamentu piekļuvi, bet ir e, jārunā arī par to, ka, ka mediķu šī kolēģija atbalsta to, mm, šo sistēmu, un tā tad ir šī cauradzamība un, protams, atbalsts no Andalūzijas valdības puses šai sistēmai. Es vēl vēlētos uh, šo to piebilst. No, no. I, I think you were just coming to an end. Priekšsādātāji, man likās, ka jūs jau noslēdzāt savu uzstāšanos. Es jums eh, devu divas minūtes runas laika. Mm, eh, jūs jau to pārsniedzāt. Es domāju, ka jūs jau noslēdzāt savu uzstāšanos, bet jūs beigās tagad vēl pārsniedzāt šīs divas minūtes. Tagad došu vārdu mm, eh, deputātiem Kabesonas Ruisas kundze pirmām. Liels paldies! Paldies lūgumrakstu iesniedzējai. Vēlos uh, uzsvērt, ka viņa ir no farmaceitu asociācijas afaran un viņas pārstāv, jo reizēm var rasties sajukums, svarīgi to uzsvērt. Viņa pārstāv arī uh, intereses un es klausījos debates mm, konstitucionālās uh, tiesas spriedumu trīs reizes, arī Eiropas komisijas teikt to, kas tikai apstiprina to, kas jau ir teikts. Nu, tas ir tīri politiskas vai interešu debates. Uh, Ko tad mēs aizstāvam, kas tas modelis, kas mums patīk, ko mēs vēlamies akcentēt, un es tā vēlētos runāt par šo kvalitātes jautājumu, par to bija runa, par šo kvalitāti un mūsu brīvību, mum, kā tad ir Andalūzijā, un mums lūdza šo sistēmu par zāļu izrakstu, tagad pat mēs neizmantojam vēlamies zāles, bet gan aktīvo vielu. Un tad tāpat farmaceits, farmācija, aptieka izvēlas pašu konkrēto zāli, zāles, kas tiek izsniegts. Bet Andalūzijā tagad ir tā, ka mm, tā ir Andalūzijas mm, pārvalde, kas mm, to izvēlas publiskā caurredzamā veidā. Un līdz šim farmaceiti to nolēma, bet tagad politiski E, bija interese, lai būtu šāda sistēma, kas nāktu par labu visiem pacientiem. Nu, varbūt e, nepatīk tāda sistēma, varbūt nepatīk pacientiem, bet e, nu, tāda ir šī, tas ir politisks jautājums. Es redzu, ka arī jau at, daži atpūš savos karēslos, bet um, varbūt ETP deputāti arī varētu palīdzēt nedaudz. Varbūt nebūs tik grūti uh, Bet es vēlos tiešām argumentēt, ka eh, racionāla izmantošana, nu jā, Kabesons kundze, es pat esmu andalūziet, es pārstāvu andalūziešu eh, pacientus. Un tad jums, eh, tad paklusējiet, nē, nu es neklusēšu priekšsēdētāji. Nu, es esmu vadītāja un ierastā praksa ir tāda, ka jūs paceļat roku, tad jums tiks. Uh, dots vārds, un man nepatīk šāda veida uzstāšanās um, ārpus uh, kārtības. Eh, Kabesons Ruizas kundze, jā, es vēlējos eh, tikai teikt, ka jā, ir radusies liela interese. Mm, arī mm, tautas partijas parlamentāriešu vidū, mm, nu, ja es kādu aizvainojos, atvainojos, bet uh, Tas, ka ir diskriminācija un ka pacienti Andalūzijā ne, nav, nav par pietiekam piekļūt, tā ir. Un Spānijā šī ķēde medikamentu to nosaka valdība, un nu, šīs apgabala nevar kaut ko tur mainīt vai ierobežot, viņiem tas ir jāīsteno. Un, lieta tāda, ka likums nacionālā līmenī visos reģionos paredz, ne tikai Aldalūsija, ja, kad um, tas ir farmaceits, kas izvēlas, bet šajā gadījumā tā ir šī mm, pārvalde, kas publiski un cauradzami veic šo izvēli. Un tad, kur notiek šīs mm, lēmumu pieņemšana, mēs visi varam pie, veikt šo piekļuvi. Un uh, Spānijas uh, medikamentu aģentūra, ne jau Andalūzijas aģentūra, veic šo novērtēšanu, bet kāpēc jūs sakat, ka mazāka kvalitāte ir? Liela daļa produktu, šo medikamentu, kas pārdot Eiropas Savienības līmenī, visi ļoti daudz, visi pat nāk no ārpus Eiropas Savienības valstīm, no Āzijas, vienkārši te tiek, tiek ražot un pēc tam tiek pārdoti. Vai zināt, ka aktīvā viela, kas tiek pārdot, nu, viņi taču no vienas Mm, pats viņas otrā ir, viņa nāk no vienas tās pašas izcelsmes. Nav nemaz lielas eh, kvalitātes atšķirības. Mēs te vairāk runājam par ētikas elementu, ka te redz, esot zemāks kvalitātes zāles un par šo pietiekamību medikamentā ir globāla par mm, jautājumu. Eh, šī zāļu aģentūra taču veids šo datu publikāciju. Un, 150 šie medikamenti, kas ir pieejami, un viņus īstenībā neietekmē šie konkur konkurence, bet kur tad ir šis mm, pietiekamības jautājums? Un bija arī ziņojums tā, lai arī atbildētu ombudam, un, un mm, pārsvarā jau šis zāles tiek izsniegtas. Un tad um, parasti jau paši farmaceiti pieņem lēmumu, jo kad pietrūks zāles, uh, Mm, tad eh, pašam farmaceitam ir pienākums iz, izmantot zāles ar to pašu aktīvo vielu. Nu, nav tā, ka Andalūzijas pacientiem nav zāļu, un tad nevajag te veidot sajaukumu. Pirms tam farmaceiti izvēlējās šīs lietas, pārunās ar industrijas pārstāvjiem. E, nu, tagad ir citādi, bet e, Viņiem ir pat lielākas eh, elastības iespējas Nu, es nemaz neredzu šeit tādu sajaukumu. Te nav ne diskriminācijas, ne kompetences, ne likumības problēma. Te tīri politisks jautājums, un ar to arī noslēgšu. Tas ir Andalūzijas politikas jautājums. Un Vācijā 70% no visiem ģeneriskajiem um, medikamentiem ir konkursa. Un arī Dānijā, Zviedrijā, Nīderlandē par šīm valstīm. Kur tad te ir problēma? Vēlos teikt vienu lietu. Nu, tad nesakiet man, ka Jūs te aizstāvat pacientus un um, no 2012. gada 400 tūkstoši medikamentu tika izņemti no valsts finansējuma sistēmu. Un es arī noslēgšu 80% no tiem um, ir jā, jā vajadzīgi pensionāriem. Un 2014. gadā šie val, pārvaldība par to maksāja. Un, tagad pacientiem jāmaksā, un pārsvarā tie ir pensionāri, un tad lūdzu nevajag man stāstīt, ka jūs aizstāvat pacientus, jūs aizstāvat tikai farmaceitus un farmaceitu industriju. You, you know, you made, yes, Jā, reglamenta punkts. Paldies priekšsēdētāji, man būtu jautājums, ja atļausiet. Kā tad ir ar citu politisko grupu pārstāvjiem, vai viņiem tiks piešķirts tikpat daudz laika, kā tika piešķirts iepriekšējiem runātājiem. Zināt, ka dažkārt ir pavisam maz runātāju zālē, tā tas bija, ka Kabezonas Ruisas kundze izteicās, un tad persona var turpināt runāt. Es jau viņai vairāk kārt mēģināju norādīt, ka laiks nav bezgalīgs. Mums ir laiks līdz pulksteni 16.30. Un citiem kolēģiem, protams, nebūs tik daudz runāšanas laika, jo runātājs saraksts pagarinājās, kamēr viņa runāja. Tā tas tiešām notika. Tagad Terēs Himenes Besarila lūdzu izsakieties ļoti īsi, jo arī jūs pielē, pieņēmāt uh, lēmumu izteikties, lai gan jums tas vārds nemaz netika piešķirts. Es mēģināšu runāt īsi. Paldies. Bueno, diesel. Komisija saka, ka tā nevar eh, atbalstīt lūgumrakstu iesniedzēju, ka komisija nekad nevar eh, atbalstīt lūgumu rakstiesniedzējus, bet šķiet, ka var gan izteikties pret viņu šajā gadījumā, jo nesmu dzirdējis nevienu atbalstošu argumentu par labu šai lūgumu rakstam. Nu, tas ir nedaudz savā. Tāpat arī uzklausīju Andalūzijas pārvaldes pārstāvi mm, par to, ka nu, visi uzskata, ka konkurss ir brīnišķīgs Spānijā. Nu, ja tā, tad kāpēc neviens eh, reģions Spānijā uh, nav uh, pārņēmis šo sistēmu Un ir ļoti maz eh, Eiropā reģionu, kur, to, piem, kur tas varētu radīt kā piemēru. Nu, šeit esmu andalūziete, spāniete, eiropiete, un eh, tāpat kā lūguma raksts tiesniedzējs vēlos noskaidrot vairāk informācijas. Mm, tas ir ļoti būtisks temats eh, zāļu konkurss, tas ietekmē miljoniem andalūziešu, vēlos vairāk cauradzamības, izpētes plašāks un arī atbildes uz ļoti vienkāršiem jautājumiem. Uh, Piemēram, kāpēc andalūzieši ir vienīgie, kuriem nav tādas pašas iespējas kā paši, pārējiem spāņiem, lai varētu piekļūt eh, zālēm, ko izsniedz eh, sociālās drošības sistēma? Kāpēc andalūzijas pacientiem viņiem ir tikai 533 medikamenti pieņem, pieejami, kamēr si Citiem ir 100 tūkstoši eh, citi, um, kas, tiem, kas dzīvo eh, citos reģionos. Un kāds labums eh, ir sistēmai no šiem ietaupījumiem? Kāds atsaucas uz pašiem pacientiem, ja viņu tiesības uz līdzvērtību, uz vienlīdzīgu attieksmi tiek pārkāptas. Es domāju, ka andalūziešiem nevajadzētu dzīvot tādā zāļu geto. Viņiem nav um, jādzīvo bez ši, ar šo zāļu trūkumu. Tāpēc paldies lūgum rakstiet uh, iesniedzējiem afaran, ka viņi lūdza šo uh, patvērumu un lūdzu, lai iekļa, ieklausās un lai netiek aizvērtas durvis pirms mm, saņēmta skaidra taisnīga atbildes. Nesaprotu, kāpēc nevēlas mums uzklausīt šajā gadījumā. Tikai uh, miljoniem andalūziešu vēlas uh, tuzināt, pat ja tas būtu viens andalūzietis, nu, lai viņu uzklausītu, un to nevajadzētu aizmirst, jo te runa par vienlīdzības tiesību pārkāpumu un, un sanāk diskrimināciju, lai varētu izvēlēties, kādas zāles lietot, un nu, tad lūdzu, lai mums atbild un lai mums pārliecina par to, kāpēc tad andalūziešiem vajadzētu mazāk zāļu un sliktāk zāles nekā pāriem spāņiem. Neaizmirsīsim, ka Mm, ja šī brūce netiek pietiekami labi sārstēta, tad mm, nekas labs no tā nesanāk. Mums jāturpina risināt šī problēma. Thank you very much, eh, Virginie. Paldies, Virginie. Merci, no, je, je... Paldies, pavisam īsi šīs eh, ļoti kaislīgās debates Nu, tad tomēr runa ir par sabiedrības veselību, nu, neatgriežoties pie valstu kompetences organizēt savu veselības sistēmu. Vēlētos mm, pateikties eh, tautas partijai, kas uzstājas to, lai šis lūgumraksts tiktu iekļauts darba kārtībā. Un tad mēs vismaz varam eh, redzēt eh, pacientu, ko pārstāv farmaceitu sektoru un, nu, kaut vai tikai tāpēc viss, kas mm, izriet no šīs lūgumraksta, ir šī vēlme. Uh, atmest eh, mm, jautājumu par eh, mm, zālēm un drīzāk ģenerisko medikamentu atbalstīšanu. Tiešām liels paldies par šo neaizmirstamo brīdi tautas partijai. Paldies, Rasa! Un tagad gribētu vērst eh, uzmanību visiem tiem, kuri ir iekļaut runātājs sarakstā. Pēc 12 minūtēm, nē, pēc 18 minūtēm, saka priekšsādātāji, mums būs uh, jābeidz sanāksme. Lūdzu, skatiet pēc iespējas īsāk un ierosiniet arī, ko darīt tālāk. Lielas paldies lūgumrakstu iesniedzējiem. Nu, redz, dažiem nepatīk, ka jūs pārstāvat pacientus. Um, nu, jūs, jā, viņi pārstāv viņus tāpēc, ka viņiem ir parakstītas eh, vēstules un. Uh, Nu, viņi arī uh, pārstāv gan pacientus, gan farmaceitus. Viens miljons diabētiķu arī no diabēta, tāpat arī no umbuda. Un, nu, jums nepatīk, ka viņi pārstāv pacientus. Uh, Viņi pārstāv kopā tātad 8 miljonus Andalūzijas pacientu un 14 miljonu vēl, ja pieskaita turistus. Un Kabesons kundzei nepatīk ETP spāņu pārstāvi ir ieradušies. Jums tas ir svarīgi. Un jūs jau uzvarēsiet ar balsu skaitu, bet nevis ar prātu. Un man tas nekas netraucē. Uh, tas nekās, ka jūs te visi esat šeit, ja tas ir svarīgs temats. Man ir jāsaka tas, ka mēs šeit runājam par to pēc tam, kad sociālistu grupa eh, nemaz nebija prom divās sanāksmēs, un tāpēc arī mums izdevās uzvarēt. Un, Rūgumraksta iesniedzēji tik uzklausīt, jo sociālisti divos koordinātoru sanāksmēs centās uh, Mm, novērst to, ka lūgumrakstu iesniedzēt būtu šeit, bet mēs esam šeit, lai tieši uzklausītu cilvēkus, bet es un Dēja gribēju, lai viņiem aizbāzt mutu, lai viņi šeit nebūtu, un tāpēc mēs taču esam šeit, lai viņi būtu šeit, lai mēs viņus varētu uzklausīt, un tagad pievērsīsimies debašu tēmai. Pirmā kārta. Spānijā un Cecilija ieradīsies Spānijā kādu brīdi, var kāds cits no jums, un jūs varat lūgt eh, zāles eh, aptiekā, un jūs varat izvēlēties ar 10 tūkstošu zālēm. Andalūzijā tas tā nebūs. Jūs varat izvēlēties tikai 533 zāles. Un eh, tā tad var izvēlēties no 533 zālēm, un tas nav atbilstīgs vienlīdzības principam starp andalūziešiem un spāņiem. Uh, Jo paša Andalūzijā pašie 533 zāles nemaz nav vienmēr pieejamas katrā provincē, un līdz ar to nav brīvas konkurences, eh, kas tiek pārkāptas, un tāpat arī nav vienlīdzības starp andalūziešiem un spāņiem, un te ir pārkāpts arī brīvs pārvietošanās princips. Un lūgumraks tiesniedzēji te ir ieradušies svarīgas tēmas dēļ, un kad vecāks cilvēks Es vienmēr esmu arī runājuši par mm, grūtībām, kādas ir vecākiem cilvēkiem ar mm, invaliditāti, un, piemēram, viņi ierodas aptiekā un viņiem ir jāizstāj tas zāles, kuras nav, ar kādām citām reizēm tur krāsas mainās, un mm, reizēm vecākiem cilvēkiem tas var radīt problēmas. Un, uh, Te mēs runājam par cilvēkiem, kuriem ir ļoti liels grūtības, tāpēc, ka viņu zāles tiek samainītas un ir grūtības ar piegādu, pietiekamību un tiek apdraudēta andalūziešu veselība. Manuprāt, tas ir svarīgs temats, lai būtu lūgumraksti, un tam mēs arī te kalpojam komitejā. Un es pievienos lūgumrakstu iesniedzējiem eh, tam, lai šis lūgumraksts palikt atvērts. Un tad redzēsim, vai viņam taisnība vai nē, vai IMCO un MVI Mm, arī tiek iesaistīts, un arī Andalūzijas eh, valdībai būtu jāprasa eh, skaidrojumi, lai varētu izgaismot šīs atbildes ar šo balsojumu. Tad jūs parādīsiet, ka jums neinteresē uzklausīt pilsoņus, jums neinteresē mm, eh, cilvēki, un ir svarīgi, lai viņi tiktu uzklausīti. Viņi tikai prasīja informāciju un viedokli, un tad jau lemsim, vai slēgt to vai nē, bet ja šodien to slēgsim, tad um, varēs teikt, ka ir parādīta attieksme. You have, you have made, you have made your point. Jā, jūs paudāt savu viedokli. Kolēģi, lūdzu, izsakieties konkrēti. Ko jūs gribat darīt ar lūgumrakstu? Ar to arī pietiks. Anģela, visas cerības uz jums. Bueno, nosotros partimos. Paldies. Mēs eh, balstāmies uz to, kā aizstāvam šo sistēmu un kaut nu, tā būtu tālāk izplatīta un arī centrālās pārvaldības arī izmantot šādu konkursu sistēmu zālēm, tā lai pēc tam varētu iegūt pēc iespējas labākas cenas un arī labākas pāru un iespējas ar farmaceitiskās nozares pārstāvjiem. Mēs eh, esam nogājuši garu ceļu un mēs. Uh, Mm, eh, vēlētos arī, lai tiktu ieteikt šī sistēma citiem eh, un arī ar šo komisijas atbildi. Un šī tēma šķiet jau ir slēgta, un tas taču viss ir likumīgs, nav nekādu problēmu, un, un te mēs esam redzējuši lūg, citu lūgumu rakstu gadījumā, ka tur ir bijuši spriedumi un tā, un tad eh, tas ir jāslēdz. Un ko tad mums eh, citu darīt, ja visi pārējie uz to vienu ved un mudina? Un te ir eh, runa arī par pilsoņiem, par rūpēm par viņiem, un tad viņiem ir jābūt piekļuvēji zālei, un arī, lai tas ir iespējams ar šīm pensijām. Ir cilvēki, kas nevar eh, atrast vajadzīgās zāles Astūrijās, no kurienes es esmu. Esmu redzējuši, ka pensionāri eh, griežas iet projām, jo viņi nevar samaksāt par zālēm. Lūk, kas notiek. Es vēlos nopirkt, piemēram, vitamīnu kompleksu par 12 eiro, un man ir pensija, kas ir zemāka par 600 eiro. Nu, ko tad tas nozīmē cilvēkam? Uh, Un e, vecāki cilvēki ir tie, kuriem šī aprūpe ir visvairāk vajadzīga, un es teiktu, ka par šo lūgumrakstu nav ko vairāk e, diskutēt. Nu, mums taču mums nav jāatbalsta ne farmaceiti, ne īpašās pārvaldes, bet galvenais ir šie pacienti, cilvēki. Labi, Beidzot, es redzu, ka ir kaut kāda viedokļa atšķirības starp grupām. Herans Garcijas kundze. Presidentās. Paldies priekšsādātāji. Pavisam īsi, ka Besonas kundze saka, ka tas ir politiskas un interešu debats, un tā arī ir. Jo tas debats ir pēc tam, kad sociālistu valdība, kas vada Andalūzijā, pieņēma lēmumu Debašu centrē vajadzētu tomēr ielikt pacientu un e, interesei mums būtu jābūt vērstai uz cilvēku, uz pacientu. Tautas partija satraucas par cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir andalūzieši vai ne. Cilvēks atnāk ar e, e, recepti, un, mm, ja ir kāda problēma, tad mums tā ir jārisina. Ja ir šie medikamenti, mm, kas tiek laisti pār, tirzniecībā, tas tāpēc, ka viņi tiek laisti pārdošanām. Uh, Tad, tad, ja ir pieņemta tikai 5% no zālēm, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka to kāds pašpārvaldes pārstāvis to nolēma, būtu taču loģiskāk, ja būtu tā kā citās valstīs, Francijā, Itālijā, pārējā Spānijā, ka ir piekļuva visiem medikamentiem. Un teikšu skaidri, vienkārši te ir runa par līdzekļu samazinājumu valsts veselības sistēmā, jo viņiem ir vienalga par cilvēkiem, viņus interesē tikai turpināt valdīt par katru cenu. Mrs. Rodrīge. Rodrīgas Fernandes skundze. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos teikt, ka E, nu, tepat nav runa par politisko grupu, neatkarīgi no tā, no kurās valsts, no kuras partijas esam. Mēs šeit esam Eiropas parlamentā, nevajag monopolizēt kādas valsts pārstāvniecību. Vēlos runāt par tēmu, kas man liekas ļoti būtisks, par valsts tēriņiem e, veselības jomā. Nu, tā ir ļoti samazinājusies pēdējos gados. Mēs esam zem vidējiem rādītājiem, un lai varētu izpildīt pacientu vajadzības, vislabāk būtu meklēt tādu. Uh, um, sistēmas pārvaldību ar iespējami zemākām izmaksām. Un tad, nu, Andalūzija ar savu konkursu sistēmu pilnībā izpild šo mērķi. Mēs no Valencijas kopš 2015. gada esam pie varas un mm, mums ir arī zināms krīzes radītās problēmas. Mēs uh, šo līdzmaksājumu esam uh, atcēluši, un tad eh, pensionāriem tas bija liedzis eh, piekļūt zālēm. Tad, nu, debats, kas radās ar pensionāriem, protams, ka mums ir jāuzklausa pilsoņi, mums teica, ka nu, ja jāizvēlas starp eh, zālēm un ēdienu bērniem un mazbērniem, nu, tad zāles paliek otrajā plānā, galvenais ir bērni. Vai mēs esam spējīgi izmantot šo modeli, kas atvieglo piekļuvi medikamentiem ar pēc iespējas mazākām izmaksām. Tad jāņem vērā arī komisijas pozīcija, kas bija ļoti skaidra, ka eh, tas ir Andalūzijas eh, pārvaldes eh, kompetencija par to lemt, jo sistēmas mērķi ir ir e, tie, kas arī izpilda pacientu vajadzības, kuriem ir jānodrošina piekļuvi medikamentiem pēc iespējas zemākām cenām. Un tāpēc es lūdzu slēgt šo lūgumu rakstu šajā komitejā. Paldies! Thank you very much. And the... Paldies! Un Pēdējā runātāja manā sarakstā ir Ajūzo kundze. Zinu, ka Soldad jūs esat pieteikusies runāt vēlreiz, bet jūs jau pirms tam runājāt man drīz septiņas minūtes. Manuprāt, jūs pateicāt pietiekami daudz. Jūs for the floor? Arī jūs vēlties runāt? Labi. Nebijām to redzējuši pēc Ajūzo kundzes. Yes, Lielas paldies priekšsādātājs izteikšos pavisam īsi, viss jau ir pateikts un arī paskaidrot problēmas būtību. Mm, es nerunāšu ne par aktīvo vielu, ne par farmaceitiem, ne par aptiekām. Šeit runa ir par patērētāju problēmu, kuriem ir dažāda veida mm, iespējas. Nu, ir atšķirības starp autonomajiem apgabaliem Spānijā un Eiropas Savienībā nav tādas kopīgas veselības. Uh, politikas un komisijas pieeja mm, ir tāda, nu, ka viņi vienkārši cenšas um, atbrīvoties no šīs problēmas, mazgā rokas nevainībā. Un ir um, šī veselības uh, sistēma, kas ir likumīga. Andalūzijas pārstāve teica, ka ir pilnīgi gatava sniegt visus nepieciešamos skaidrojumus. Es uh, lūgtu saglabāt šo lūgumu rakstu atvērt, lai būtu iespējams saņemt šos skaidrojumus, lai varētu reāli izpētīt, vai lūgumu rakstu iesniedzēji, jiem ir taisnība, vai varbūt viņiem nav tiesība, bet ja, taisnība, bet ja mēs slēdzam šo lūgumu rakstu, nekad to arī nenoskaidrosim. Paldies! So now it's a... Un tagad pēdējais runātājs ir Gais kungs. Paldies priekšsēdētāji! jums patīk, ka, nā, ka ir priekš, priekšlikumi, nu tad nu, es jums teikšu priekšlikumu. Es domāju, ka Susana Dies ir pelnījusi visu cieņu un nerunāšu par šiem krēsliem, kur citi uh, sēž. Bet, nu, tāds priekšlikums. Šodien jūs esat saņēmuši uh, veselības, um, pārs, veselības um, pārvaldes pār, um, pārstāvis vēstuli. Tā ir ļoti labi uzrakstīta. Marina Alvarez Benito to ir uzrakstījusi, un tur ir uh, tāda sadaļa, kas man liekas ļoti svarīga, jo īpaši saistībā ar šīs dienas debatēm. Lasīšu to angliski, jo to nosūtīja angliski no Andalūzijas, un tur ir teikts, tāpēc arī uh, Vilstrams kundze, kas ir reģionālā veselības ministre Andalūzijas apgabalā, ir gatava precizēt kādas bāžas, kas rastos par šo e, sistēmu. Tā tad ir skaidrs, ka viņa ir gatava sniegt skaidrojums. Lūguma rakstu komiteja pēc nedēļām vai pēc e, dažiem mēnešiem dosies uz Andalūzijas, lai pētītu citu tēmu. Un uh, ir vairākas iespējas bijušas arī, kad es pats devos uz Grieķiju vai Spāniju ar kādu noteiktu komiteju, lai uh, izpētītu kādu no jautājumiem, un tad izmantoju iespēju, lai arī papētītu citas tēmas. Ja pati uh, domes uh, šīs pārvaldes pārstāve ir gatava sniegt uh, skaidrojums. Un nu, tad izmantosim iespēju, dosimies uz Andalūzijas uh, pārvaldi, tiksimies ar šo pārvaldes locekli un tad kliedēsim šīs bažas. Mm, tas, to tad, ko tad vēl vairāk kā šī vēstule, viņa pati saka, ka viņa ir gatava Slieks skaidrojums, viņa ir atbildīga par veselības jomu Andalūzijas reģionā. Lielas paldies, un tagad došu vārdu atkal lūguma rakstu iesniedzēja Himenes kundzei uz divām minūtēm maksimums. Vale. Jo solamente... Lielas paldies, es tikai vēlos eh, teikt Antonijā Romēnu, ka es nevēlos, vai mani var dzirdēt. Venga. ¿Perdón? Ah, pues muy bien, fenomenal. Mira, eh, señor, eh, señoría. Kabasons kundze, un es neapšaubu to, ka tas būtu legāli. Vienkārši pacienti ir tie, kas eh, sūdzās. Es pati esmu farmaceita un, un eh, ar savu aptieku un esmu ļoti lepna par to. Un eh, vai jūs tagad. Uh, apšaubīsit pacientus, nu, ziniet, jūs eh, tagad <laughs> apvēršat lietas otrādi. Jā, liels paldies par to, ka mūs uzklausījāt, un eh, man liekas, nu, vajag nedaudz eh, atkal vērst uzmanību uz to galveno, jo mēs nedaudz novirzījāmies. Galvenais ir tas, ka te ir diskriminācija. Un, uh, jebkurš pilsonis, pasaules pilsonis, kas dodas uz Andalūzijas aptiekām, varēs mm, piekļūt un izvēlēties tikai no 533 zālēm, bet ja viņš dodas uz Madridi, Barcelonu, uz Galīciju, nu, tad būs desmit tūkstoši medikamentu. Un tas ir šis galvenais jautājums. Mēs esam Eiropas kopienā, nevajadzētu liekt iespējas īstenot tiesības pacientam piekļūt kādām zālēm, šīs eh, komunas apgabali var palielināt šīs tiesības, bet ne jau samazināt zāles, kurām ir tāda pati cena, tās nevar izvēlēties eh, valsts pārvalde, to vajadzētu izvēlēties pacientam, un pacients nevar izvēlēties pat no desmit tūkstošiem, beig beigās tikai 533, un tad, nu, šīs debats bija ļoti tādas ar atšķirīgiem viedokļiem. Vajadzētu apkopot vairāk datu, noskaidrot, kā darbojas sistēma, kāpēc Astūrijās, kāpēc Kastīlijā, Lamančā, Ekstremadurā un eh, šajos reģionos tā tika noraidīta. Un tad eh, var, jāskatās, vai tas ir jautājums, kas saistīts ar Eiropas kopienu, Eiropas mēroga jautājums vai ne. Nav. Paldies! Atkal esmu ļoti sarežģītā situācijā. Man ir jāmēģina piedāvāt tādu priekšlikumu, kas apmierinās visus. Šķiet, ka šobrīd tas ir gandrīz neiespējami. Ir cilvēki mūsu komitejā, kas gribētu slēgt lūgumu rakstu, un ir cilvēki, kas gribētu paliktu atvērts, un lai mēs turpinātu strādāt. Nu, tad darīsim tāpat kā iepriekšējā lūguma raksta gadījumā. Lūdzu, paņemiet savas balsošanas kartes, ievietojiet tās mašs aparātā un tad balsosim, vai atstāt šo lūgumu rakstu atvērtu vai to slēgt. Tā, tā arī rīkosimies. Atvērts, e, balsojam zaļi. Es visu paskaidrošu, kad visi būs ievietojuši savas balsošanas kartes. Everybody have your voting card? Yes. Mr. Marija. Vai visiem ir balsošanas karte, Marijas kungs? Vai varat man piešķirt pusminūti, lūdzu? Priekšsēdētāju. Kā komitejas loceklis, es gribēju tikai norādīt, ka te mēs uzsākam ļoti sarežģītu un slidenu ceļu Šīs komitejas mērķis ir izskatīt jautājumus, un vairākumā gadījumu uh, jautājumus mēs izskatām un atstājam lūgumrakstus atvērtus, un mēs mēģinam atrast risinājumu, kas būtu pilsoņu labā. Bet iepriekšējā gadījumā un arī šo tagad. Tad ir kaut kādas problēmas ar tulkojumu. Šķiet, ka ko vajadzētu būt tulkojumam, vai ir problēma? Kā jau es teicu, te mēs uzsākam iet pa ļoti slidenu taciņu tīri no procedūras viedokļa. To mēs redzējām arī iepriekšējā lūgumraksta gadījumā, un arī tagad mums ir paredzēts balsojums. Uh, Un tas būtu tāds demokrātisks veids, kā atrisināt problēmas balsojot, bet es nedomāju, ka tas ir tas, kā mūsu komiteja funkcionē. Iepriekš mēs vienmēr esam mēģinājuši panākt pa kompromisu, un tam pārstāvošais mērķis ir palīdzēt lūgumrakstu iesniedzējiem. Un tad praksē. Kad, Tad ir piesaistīti kolēģi, kuriem nav nekāda sakara ar komiteju, uh, tiek, un nav arī tas neatspoguļo īsti taisnīgi mūsu spēku sadalījumu. Es nedomāju, ka šāds risinājums ir labs, un mums nevajadzētu balsot par šo konkrēto lūgumu rakstu. Es nevaru atbalstīt no procedūras viedokļa. Gribēju tikai norādīt, ka cik bija, jā, ka mēs te varam ļaunprātīgi izmantot šo situāciju. Es vēršos pie kolēģiem un ka esmu nobežījies par politisko sadalījumu. Tas ir ļoti riskanti, jo to mums vajadzētu apturēt. Jā, jūs runājat ilgāk nekā 30 sekundes, jūs patērējāt divar pus minūtes gala beigās. Ne par to gan ir runa. Mēs arī komitejā redzam, ka mēs tuvējamies vēlēšanām un ka polarizācija starp grupām palielinās ikdienas. Tas nav tikai šajā komitejā, tāds notiek arī citās komitejās. Un tagad es saprotu, ka pozīcijas ir ļoti spēcīgas, daži grib lūgumrakstu slēgt, citi to atstāt atvērtu. Vienīgais, ko varam darīt, ir balsot. Es tā neesmu darījis nekad iepriekš, tikai šodien es izvēlos šādus risinājumus, bet es jūs pazīstu, un es zinu, ka uh, nebūs pareizi nebalsot. Un tagad aicinu mūs balsot. Ja gribat lūgumu rakstu slēgt, balsojot jā, tad zaļais. Tātad, ja gribat to slēgt, nospiediet zaļo pogu, lai sagrabātu atvērtu, spiediet sarkano. Sākam balsot. S&D have one too many. Viena balss par daudz sociāldemokrātiem. We have now 25 votes. 25 balsis. Tas būtu arī pareizi. Beidzam balsot. Okay, so we have, we have ruled in. Labi. Esam balsojuši par to, lai lūgumraksts tiktu slēgts